Uh, Dāmas un kungi, tā kā gandrīz visas politiskās grupas ir pārstād, pārstāvētas, mēs atsāksim darbu. Un pirms es ķeršos pie 11. punktu darba kārtībā, Tātad eh, uzklausīsim Spānijas pārstāvi Migelu Sebastiānu. Es gribēju teikt, ka koordinātoru sanāksmē mēs eh, par tām lietām, ko mēs vienojāmies eh, koordinātoru sanāksmē, jūs saņemsiet informāciju vēlāk. Un, ja mēs nesaņemsim nekādus iebildumus, tad šīs te lietas tiks uzskatītas par pieņemtām. Nu, bet tad varbūt varam turpināt darbu. Uh, manā kreis, no manis pa kreisi sēž mūsu viesis, eh, Spānijas valdības ministrs Migels Sebastians, kas ir Spānijas rūpniecības, turismu un tirzniecības ministrs un pārstāv padomes eh, pašreizējo prezidentāju valsti. Un mēs uzklausīsim par Spānijas prioritātēm eh, starptautiskās tirniecības jomā. Tātad laipni lūdzam Sebastianu kungu. Kā mēs zinām, Spānijas prezidentūra ir uzņēmusies atbildību vadīt kopienu pirmajos mēnešos pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, un valdība, Spānijas valdībai uh, ir tas gods uzsākt jaunas konstitucionālas. Uh, eh, jaunu konstitucionālu darbības sistēmu starp eh, visām trim galvenajām Eiropas Savienības institūcijām. Un sakarā, saskaņā ar Lisabonas līgumu vairāk pilnvaru tiek piešķirts parlamentam, un un mēs tagad uzsākam jaunu sadarbības fāzi ar padomi, un es pats piedalīsos e, pusdienās ar politikas komitejas priekšsēdētāju. Un e, šīs te pusdienas notiks šī gada 12. februārī. Man liekas, ka šis notikums būs ļoti interesants. Un mums, e, mums tagad būs iespēja uzklausīt mūsu godāto viesi par Spānijas viedokli, e, par to, kā padomu skatās uz šo jauno darbības fāzi un par varbūt e, pašlaik aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par Dohas raundu, par sarunām par brīvās tirzniecības līgumiem, piemēram, Dienvidu Korejas un uh, Eiropas Savienības līgumu par attiecībām ar Vidusjūras valstīm un Latīņamerikas valstīm. Un tas ir īpaši interesanti Spānijai, tieši tāpēc, ka šīs valstis atrodas tuvu Spānijai, bet nu arī varbūt ar citām valstīm kā Krievija, ASV, Indija un citas. Es esmu pārliecināts, ka mūsu viesa prezentācija uh, izsauks eh, diskusijas un viedokļu apmaiņu. Un jūs eh, runāsiet par visām lietām, par visiem aspektiem, kas būs Spānijas prezidentūras tirsniecības politikas pamatā. Tātad liels paldies, ka ieradāties. Vārds tiek dots jums. Varbūt, ka varētu dot jums desmit minūtes. Uh, un, un tad būs laiks diskusijām, tad atkal tiks dota jums iespēja atbildēt uz komentāriem un jautājumiem. Es paldies, tagad lūdzu, jums vārds. Godātais priekšsēdētāji, paldies, tas ir tiešām liels gods šodien piedāvāties jūs komitejas darbā. Uh, Un es tiešām ceru, ka jums būs iespējas arī ar mani sazināties, un es labprāt jums pastāstīšu par Spānijas valdības izstrādātiem prioritātēm ārējā tirzniecībā. Eh, como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, Sešu mēnešu periodā mēs eh, vēlamies eh, izstrādāt jaunas lietas, kas eh, līdz ar Lisabonas um, līguma stāšanos spēkā nozīmēs ir nozīmīgs pārmaiņas Eiropas Savienības arhitektūrā. Šī institucionālā iekārta, ko mēs veidojam par jaunu, ja šī institucionālā arhitektūra nozīmē to, ka Eiropas parlaments, tātad iestāde, ko tieši ievēlējuši Eiropas iedzīvotāji, daudz lielākā mērā nozīmēs spēlējis lielāku lomu, nozīmīgu lēmumu pieņemšanā arī starptautiskās tirzniecības jomā. Un tagad šie jautājumi tiek pakļaut kopējā procedūrā, jeb koplēmuma procedūrā. Lisabons līgums, kas stājas spēkā, nozīmē, ka Eiropas parlamentam tagad būs pilna teikšana un jāsniedz pilna piekrišana, un līdz ar to mēs arī jums nemitīgi uh, nepārtraukt ziņosim par sarunu progresu visdažādākos jautājumos. Spāņu valdība <clears throat> redz, kā tas katrā ziņā izriet no Lisabonas līguma un vērtēt ļoti pozitīvi. Mēs esam konsultējušies ar visām politiskām grupām un arī turpināsim ciešo sadarbību Eiropas komisiju, lai nodrošinātu, lai mēs tiešām nodrošinām šo spēcīgo Eiropas pārstāvniecību starptautiskajās tirdzniecības lietās. Un mēs saskaņā mūsu trijo, tātad Beļģiju un Ungāriju, esam izveidojuši 18 mēnešu darbu programmu, kas lielu uzsvaru tieši liek uz starptautisko tirzniecību. Kādā ziņā mūsu galvenā pamatvirzieni ir saskaņot šajām trim prezidentūrām. Mēs esam izstrādājuši savu programmu pirmajiem sešiem mēnešiem, kas iezīmē divkārtēju izaicinājumu. Pirmkārt, mēs no vienas puses vēlamies skaidri noteikt tos kriterijus, kas ir vajadzīgi Eiropas ekonomikai, lai tā atvesaļoties no ekonomiskās recesijas un ierobežotu negatīvu ietekmu starptautisko tirzniecību. Savukārt, ilgtermiņā mēs vēlamies izveidot spēcīgus pamats turpmākajai Eiropas un arī starptautiskajai ekonomikai, lai tā balstītos un nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un ekonomikas izaugsmu, kas nāk par labu visiem. To mēs redzam kā mūsu stūrakmeni. Startautiskai tirzniecībai un ekonomikas atvešanošanai ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu šos visus pasākumus, lai nodrošinātu gan nodarbinātību, gan labklājību Eiropā. Un tas nozīmē izskaust jau kādu veidu tirzniecības pārģeras. Un mūsu tirzniecības politikā mēs to atspoguļosim arī visā prezidentūras laikā. Tā kā katrā ziņā mēs daudz pūļu veltīsim tiešiem daudzpusējiem nolīgumiem. Uh, un mēs to darīsim, izmantojot šo sadarbību, izstrādot arī jauns paziņojumus, aicinot kā 20 valsts cik aktīvāk sadarboties, strādājot pie Dohas sarunu raunda, izstrādājot vienotu un diezgan mērķicīgu uh, starptautisko vienošanos. Arī ministru padomu vēlas mm, aktīvi iesaistīties un piedalīties martā Pasaules tirdzniecības organizācijas sarunu raundos. Mēs šobrīd apzināmies konkrētos sarežģījumus un uzstājam, ka visu laiku tomēr ir jāpatur prātā noteikumi, par ko jau esam vienojušies, un jāstrādā ar jauni. Mēs šobrīd risinām sarunas arī par jauno valstu iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizāciju. Kandidāts ir Serbija un Melkalne, Krievija un cits. Tālāk par daudzpusējām tirdzniecības sistēmām. Uh, Mēs redzam, ka tas ir tiešām aktuāls jautājums, kas ir jārisina jaunos veidos, nevis tikai noslēdzot divpusēju tirdzniecības nolīgumus. Ja mēs skatāmies, kā Eiropas Savienība um, iekārtotos savā darba kārtībā, nu tad jāatzīst, ka svarīgi ir plāni, kurā mēs izceļam arī šāds daudzpusīgos nolīgumus īpaši ar Latviju-Amerikas valstīm, uh, kurās mēs vēlamies redzēt, lai šīs sarunas tiešām tiktu noslēgtas. Šobrīd šīs sarunas eh, norit arī ar Centrāla Amerikas valstīm un Andu kopienas valstīm. Mums ir jāpanāk, ka sarunas tiek pabeigts pirms Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību valstu samita, kurš notiks maijā. Mēs vēlamies, lai tajā brīdī, kad krīze tiktu pārvarēta, mēs tiešām arī varētu uh, pabeigt asociācijas nolīgumus ar Centrāla Amerikas valstīm, lai nodrošinātu spēcīgāku tirzniecības integrāciju ar uh, Dienvidamerikas valstīm un līdz ar to arī nodrošinātu un palīdzētu valstīm attīstīties. Tāpat mēs arī sagaidām arī ciešāku sadarbību ar Ekvadoru, kas ir viena no Andu kopienas valstīm, un mēs arī plānojam panākt vienošanos ar Eiropas Savienību un Merkusuru. Mēs uzskatām, ka ir, ir tieši šobrīd ir viss nosacījumi, lai nodrošinātu šo reģionālu spēku sadarbību. 700 miljoni iedzīvotāji, kas šajās valstīs kopīgi ir mūsu sadarbības partneri, tas nozīmē, ka mēs varam spēcīgi attīstīt šo sadarbību. Tāpat arī mēs varam spēcīgāk attīstīt Eiropas Savienības un e, Vidusjūras valstu sadarbību. Šī saruna šobrīd turpinās, un mēs domājam, ka tas arī nodrošinās spēcīgu ieguldījumu šo reģiona valstu attīstībā. Šobrīd mēs arī apzināmies, ka mums ir jārisina tālāk. Mm, asociācijas nolīguma ar Āfrikas, Karības un Klusa okeāna valstīm. Un tāpat mēs arī, arī turpināsim sarunas lai panāktu brīvās tirzniecības nolīgumu ar ASEAN valstīm. Divpusējā sadarbības ziņā es vēlos pasvītrot brīvās tirzniecības nolīgumu ar Koreju, jo tas nozīmētu jaunas tirgus iespējas Eiropas uzņēmējiem. Jūs zināt, ka no februāra Eiropas komisija jau būs arī sagatavots priekšlikums, ko pārīdzēs parakstīt padomē. Tāpat mums arī savu plānu attiecībā uz Ķīnu un Indiju, kas ir akadīgi nozīmīgi tirgi Eiropas Savienībai. Un mēs jau esam arī uzsvēruši, cik nozīmīgs progress jau ir panākts un kā tas ir jāturpina, lai izmantojot šos līdzsvarotos pieejas um, ar Ķīnu, mēs nodrošinātu labvēlīgu noregulējumu. Un Mēs runājam te par vienu no mūsu strateģiskajiem partneriem, īpaši enerģētikas jomā. Šis jaunais ietver nolīgums ir īpaši nozīmīgs šajā ziņā. Tātad tieši par enerģiju runājot un enerģijas uh, hartu mums ir ļoti svarīgs sarunas ar Ukrainu. Brīvās tirzniecības zonas izveidošana nozīmēs nozīmīgu virzību Ukrainas integrācijā kopējā tirzniecībā ar Eiropas Savienību, un tas atspoguļojas arī mūsu stratēģijā šam, šim reģionam. Tāpat mēs arī veicināsim spēcīgākas uh, transatlantiskās saiknes, un tieši transatlantiskā padome ir tas instruments, kā mēs to īstenosim. Lai izskaustu visas atlikušās bāķēras, kas kavē līdz šim tirzniecību. Tāpat arī mēs uzsveram nozīmīgo progresu, kas ir jāpanāk uh, sadarbībā ar Kanādu. Un mēs šo, kā es redzu, kā es ieskicēju, balstīsim gan uz divpusējām, gan daudzpusējām uh, attiecības formām. Un mēs tiešām gribētu veidot debats, kas kalpot kā ieguldījums arī turpmākiem ierosinājumiem, komentāriem, strateģiskajām vadlīnijām, kas mums sniegs arī um, palīdzību nākošo piecu gadu laikā. Un tā mēs varētu nodrošināt labāku pieeju tirgiem, tāpat laikā novērstu protekcionismu. Mēs arī vēlamies, lai atsevišķās valstīs mēs varētu nodrošināt spēcīgāku atbalstu visiem Eiropas uzņēmumiem, kurus ir skārus dažādas grūtības. Līdz ar to mēs varētu runāt par šādu Eiropas rokas grāmatu, kas sistemātiskā veidā izcelt atsevišķas soļus, kas būtu jādara. Tālāk, runāt par atsevišķiem sektoriem. Mums ir jāpiešķir īpaši uzmanība valsts iepirkumiem. Uh, kā mēs varam nodrošināt um, interešu aizsardzību. Šajā ziņā mums ir svarīga loma gan Eiropas padomē, gan komisijai, gan arī parlamentam, kas norotriešina konkrētu tiesību ievērošanu. Īpaši īpašumtiesību, uh, intelektuāla īpašumtiesību aizsardzību, un tas nozīmē pirātismu apkarošanu Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Krāpniecības un pirātismu apkarošana ir svarīgs nolīgums, ko mēs sagaidām, kā atbalstīs arvien vairāk partneri. Prezidentūra mēs uzskatām, ka tirzniecība ir svarīgākais veids, kā mēs varam atbalstīt mazattīstīto valstu attīstību. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina gan šis kvantitīvais mērķis, ko mēs nodomājam kā konkrēto palīdzību sniegšanu, Eiropas Savienības apņemšanos, tieši uzstādīti mēķi nabadzības izskaušanai un apkarošanai. Mūsu kopējie uzstādījumi ir 200 miljoni eiro, ko mēs esam plānojuši kā tehnisko palīdzību tiesniecības jomā. Lūk, šādu skaļus Eiropas Savienībai ir jau parakstījusi un apņēmusi 2005. gadā ministru līmenī. Vai mēs esam saņēmi, sasnieguši šo mērķi? Nu, lūk, vēl ir ceļš ejams. Uh, un Spānijas prezidentūra ir apņēmusies cieši sadarboties ar komisiju un dalībvalstīm, lai šī palīdzība tiešām tiktu nodrošināta labāk iespējamā kvalitātē. Lai mēs sasniegtu visaugstāko mērķi, kas nozīmētu attiecīgi palīdzēt visām šīm valstīm gūt maksimālo labumu. Katrā ziņā es vēlos arī runāt par starptautiskām tirzniecības sarunām. Un uh, ieroču tirzniecību, un mēs to risinām kopā ar ANO. Tas kādā ziņā ir mūsu darba kārtībām. Tālākie ja jautājumi ir par klimatu pārmaiņām un par to, ka mēs varam nodrošināt patērēto aizsardzību, dzimumu līdztiesību Mums katrā ziņā būs svarīgi turpināt šo dialogu ar visiem sektoru iesaistītajām pusēm un arī ar pilsonisko sabiedrību. Nobeigumā Spānijas valdība uzskata, ka starptautiskā tirzniecība ir nozīmīga iespēja, ko mēs varam izstrādāt plašu pieju, risināt sarežģījumus un tiešām ķerties klāt pie pašiem sarežģītākiem jautājumiem. Mums ir ļoti at liela atbildība un arī mums ir gatavība rīkoties. Ja mēs gribam nodrošināt šādu ilgspējīgu ekonomiku, mums ir smagi jāstrādā, un mēs paļaujamies uz parlamentu, kas vienā vai otrā veidā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīža tiešām būs nozīmīgs spēlētājs vēl lielākā mērā. Paldies! Clear... Paldies par šo skaidro skaidrojumu par tirzniecības prioritātēm Spānijas prezidentūras laikā. Tagad mēs varētu dot vārdu komitejas locekļiem, sākot ar katras politiskās grupas pārstāvjiem, un kā pirmajam gribētu dot tautas partijas eh, pārstāvim vārdu Pablo Halvo Lūdzu. laipni lūdzam Eiropas parlamentā. Es gribētu teikt, ka mēs vēlam jums patiešām veiksmi, jo jūsu veiksmi būs Spānijas veiksmi un arī Eiropas veiksmi. Vispirms es gribēju pieskarties brīvās tirzniecības eh, jautājumiem, tātad par līgumu eh, ar Dienvidu Koreju. Mēs vēlamies padziļināt tirzniecības eh, attiecības ar ASEAN valstīm. Uh, Vai tas nozīmē, ka Eiropas uzņēmumiem un Dienvidkorejas uzņēmumiem būs jaunas iespējas. Eh, protams, mēs atbalstam brīvo tirsniecību, es to gribēju uzsvērt, bet tajā pašā laikā rodas eh, dažādas šaubas par šo līgumu, jo Eiropas eh, ražotājiem ir negodīgas priekšrocības, it īpaši, ja mēs runājam par automobīļu ražotājiem. Eiropai šī ražošanas nozara ir ļoti nozīmīga, jo tur strādā desmitiem tūkstošu cilvēku. Piemēram, Spānijā šī nozara ir ārkārtīgi nozīmīga, jo mūsu valstī ražotās automašīnas tieši konkurē ar Korejas automašīnām. Un es gribēju zināt, vai Spānijas prezidentūra saprot šīs te bažas, tieši runājot par līgumu ar Dienvidu Koreju, un ja tā ir, ko prezidentūra domā par šīm te problēmām? Atvainojos, ka es šo jautājumu it kā paplašinu. Tātad, vai jūs eh, esat informēts par šo problēmu, vai jūs saprotat, kā tas varētu ietekmēt mūsu autoražotājus? Uh, Un, teiks, eh, ja runājot par otru jautājumu, tātad par līgumu ar Latīņu Amerikas valstīm, eh, kuru parakstīs Madridē 18. martā, vai tas nozīmē, ka jūs atzīsiet Kolumbijas valdību, eh, kas ir uzpārņēmis varu šajā valstī? Paldies, tagad vārds sociāldemokrātiem Ilmelenes. Lielas paldies priekšsēdētāji! Laipni nu lūdzam, ministra kungs, šīs komitejas sēdē. Jūs norādījāt uz nozīmīgumu eh, kas jūsu acīs ir līguma noslēgšanai ar Merkusur valstīm un citām Dienvidamerikā. Mēs šodien uzklausījām Brazīlijas vēstnieku, un jūs varbūt zināsiet, kā pēc piecu gadu pārunām neizskatās, ka situācija ir sasniegusi kaut kādu nobeigumu fāzi. Vai ir kādas īpašas grūtības, uz kurām jūs gribētu norādīt saistībā ar līgumu slēgšanu? Varbūt ir kaut kādi būtiski ierobežojumi vai šķēršļi. Kolēģi jau runāja par die, par Centrālā Ameriku. Un, un viņš teica, ka kurpīt kā spiež šeit, bet eh, ja mēs runājam par, kā, par citiem jautājumiem, tad eh, vai šīs divas valstis ir gatavas piekāpties kaut kādā ziņā, piemēram, Bolīvija? Varbūt jums liekas, ka ar vienu no šīm valstīm būs vieglāk vienoties nekā ar otru. Aldes grupai lūdzu, Valde Kazak kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, laipni lūdzam. Mums ir iespējas satikties ar jums mūsu, delega, mūsu komisijas delegācijas vizītē Spānijā pirms kāda laika. Un tagad mēs atkal tiekamies, kad uh, Spānijas prezidentūra ir sākusi darbu. Ministra kungs, jums kā uh, prezidentūras, uh, padoms prezidentūras vadītājam tirzniecības jautājumos, es gribēju uzdot jautājumu par uh, obligāto marķējumu importētajiem produktiem. Spānija iepriekš atbalstīja šo priekšlikumu. Uh, 2009. gada novembrī eh, tika pieņemta speciāla īpaši par rezolūciju, un mums bija ļoti skaidra definēta pozīcija. Pēc tam tika saņemta trīs priekšlikumi no komisijas, par tiem mēs arī runājām. Savukārt mēs atbalstam sākotnējo priekšlikumu, uh, Vai jūs varat apliecināt, ka šī būs jūsu prioritāte Spānijas prezidentūras laikā, vai jums liekas, ka šeit varētu padomē kaut kādas problēmas rasties? Un, un kādus piedāvājumus jūs varētu sniegt, lai panāktu vispārēju konsensusu? Otrs jautājums par līgumu ar Dienvidu Koreju. Tad, kad mūsu delegācija apmeklēja Spāniju, jūs teicāt, ka šis, uh, līgum, par šo līgumu jau gandrīz ir vienojušies. Uh, un ka prezidentūra pievērsīs uzmanību eh, dažādiem drošības pakāpumiem un ka autoražošanas industrija jau ir ap, pieņēmusi šo te mm, līgumu kā pabeigtu. Savukārt mēs no auto arotbiedrībām dzirdam kaut ko citu. Tātad jūs kā prezidējušā valsts kā jūs skatāties uz to, vai kā jūs domājat, vai visas dalībvalstis šeit ir panākušas vienotu viedokli Un vai ir iespējams tas, ka kāda mm, valstu grupa bloķēs šo te uh, līgumu? Un uh, vēl jautājums ir par to, kā tiks noteikti ieviešanas pasākumi. Un vai uh, attiecīgu regulu varētu pieņemt pirms līguma oficiālās ratificēšanas parlamentā? Paldies! Jānis Krado, uh, zaļo vārdā, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labdien, ministru kungs. Mēs uzklausījām jūsu uzstāšanos ar lielu interesi un pat tiešām laipni lūdzam jūs šeit un atbalstam jūsu iniciatīvu eh, pastiprināt saites ar Latīņu Amerikas valstīm bet jūs it kā norādījāt uz to, ka jūs vēlaties eh, sasaistīt eh, dažādas jomas, tirsniecību, klimata izmaiņas un tā tālāk, bet man šeit radās vairāk jautājumu. Pirmkārt, par klimata izmaiņām. Vai Spānija pieņems eh, Eiropas iniciatīvu par tehnoloģiju nodošanu? Uh, un veicinās eh, šādu tehnoloģiju nodošanu eh, jaunatīstības valstīm, lai šajās valstīs varētu nodrošināt eh, ekoloģiski labākas ražošanas prakses. Otkārt, vai Spānijas prezidentūras laikā, ņemot vērā ANO ziņojumu par sociālo atbildību, tātad vai jūsu prezidentūra ir gatava uh, iekļaut eh, šos te eh, jautājumus tirzniecības sarunās? Vai jūs, tad, kad tiks eh, runāts par brīvās tirzniecības līgumu ar Hondurasu, vai tiks pieminēts Spānijas viedoklis? ko Spānija izteica no Latvijas Amerikas samitā novembrī, vai tagad varbūt lietas tiek pārskatītas un, un jūs atbalstat Honduras valdību, kas nāca pie varas eh, valsts apvērsuma rezultātā. Diemžēl šis jautājums ir ļoti politizēts. Tātad mums ir jāievēro cilvēktiesības, eh, arotbiedrību tiesības, sociālās tiesības, un eh, man liekas, ka Kolumbijā šīs tiesības netiek ievērotas. Eh, šī līguma un ietekmes novērtējuma eh, eh, novērtējums nav bijis pietiekošs. Un, un bieži tā tas notiek tieši līgumos ar Latīņu Amerikas valstīm. Vai jūs šeit kaut ko esat darījuši lietas labā? Paldies, saka priekšsēdētājs. Un uh, nākošais runātājs runās studienu kungu vārdā, čehu valodā. Mm, paldies, mm, godātais ministrs kungs. Jūs esat pieminējis, jūs pieminējat vairākus punktus, jūs norādījat, kā tirzniecība ir veids, kā mēs varam nodrošināt palīdzību un attīstību mazattīstās valstīs. Un tiešām tos arī pilnībā atbilst, atbalst. Man tas ļoti patīk. Un mm, es tiešām abrīnoju jūs ļoti augstos mērķus attiecībā uz vienošanos un nolīgumu ar Merkusūru valstīm. Es vēlu jums visu labu izdošanos šai ziņā, lai tiešām izdotos panākt noslēgt līgumus arī par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Manuprāt, tas būs ļoti sarežģīts jautājums. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, šis nu ir konkrēts jautājums, kuru mēs pārnām iepriekšējā nedēļā. Par to, kā jūs, kā prezidentūra, vērtējat komisijas priekšlikumu, ka šīs valstis, <clears throat> kurām būs paredzēta īpašā sadarbība, neiekļauj Šrilanku. Mm, tālāk arī Kolumbija. Mums šķiet, ka te ir tiek izdarīts spiediens, ka šī valsts tiks apiet. Nu, es gribētu norādīt, kā mēs neuzskatām to par pamatotu rīcību mēs nesaskatām pamatu šādai rīcībai. Tāpēc man jautājums. Varbūt, ka tas saistās ar Spāniju un lielo automoto nozari. Līdz ar to man ir jautājums, kā jūs redzat šo vienošanos par brīvo tirzniecību starp Eiropas Savienību un Koreju? Uh, Will the Goa say something at this stage or? Yes. Um, vai jums ir kas sakāms šobrīd? Um, Šulca kungs, ministra kungs, es pateicos jums par šo ievadu. Es vēlētos noskaidrot tuvāk par dažiem Merkusur valstu aspektiem un konkrētāk Runa ir par eh, līgumu ar Kolumbiju un Hondurasu. Kādas jūs redzat reālās iespējas šeit, ņemot vērā konkrētos cilvēktiesību, nodarbinātības, eh, arotbiedrību un darba ņēmēju tiesību aspektus? Tātad. Uh, attiecībā uz šo situāciju. Otrakārt, kā, kā jūs redzat turpmākās sarunas ar Kanādu, kas ir sākušās? Un, un kas un, un kādas tad ir Spānijas prezidentūras e, mērķi šeit. Un arī kā jūs, kā jūs raugāties uz attiecībām ar Kūbu. Tātad tas būtu pirmais jautājuma rauns. Tagad man ir, e, ir vairāki jaut, jautātāji vai vairāk runātāji, kas vēl uzdod, vēlas uzdot jautājumus, bet tos tad mēs otrajā raundā. Tagad vārds tiek dots e, Spānijas pārstāvim, varbūt desmit minūtes, lai viņš atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Nu, jūs esat boss, jūs jau nosakat, cik daudz un kā runāt. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Spānijas pārstāvis eh, Sebastian Kungs. Tātad es sākšu ar līgumu ar Dienvidu Koreju, uz ko norādīja eh, Redilkungs un Taubskungs. kungs. Eh, ja eh, raugās no mūsu eh, viedokļa puses, tad līgums ar Koreju ir ļoti labs līgums. Tajā ir protekcionisma noteikumi, tur ir pārējais noteikumi. Tātad, lai samazinātu liberalizācijas ietekmi un lai skarties sektori varētu piemēroties jaunajai situācijai. Tātad bija iespēja runāt ar uzņēmēju pārstāvjiem, ar ražotāju pārstāvjiem, ar pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem. Un e, šī gadījumā varbūt um, līgums ir daudz labākā stāvoklī vai daudz labākā situācijā kā citi. Uh, runājot par valsts iepirkumiem, jāsaka, ka dažās nozarēs varbūt radīsies lielāka konkurence kā citās, bet no kopumā Eiropas Savienībai eh, šis līgums nāk par labu, tas nāk par labu mūsu eksportētājiem, jo tādējādi pieaugs, eh, ekonomiskā, pieaugs ekonomika un radīsies vairāk darba vietu. Eh, un tas pats attiecas ehm, arī varbūt uz eh, automobīļu ražošanas nozari. Par to bija divi komentāri. Mēs esam ņēmuši vērā autoražotāju intereses, jo mums ir noteikti piemērotie pārējais periodi, un mēs atcelsim eh, muitas barjeras Korejā un tādējādi dosim iespēju Eiropas autoražotājiem ieiet šajā tirgu. Tātad mēs noteikti atbalstīsim šī līguma, šī ziņojuma pieņemšanu. Sadarbojoties parlamentam, komisijai un padomē, mēs vēlamies nodrošināt pilnīgu caurskatāmību. Uh, jo visas iesaistītās puses, eh, kā tas eh, ir noteikts Lisabonas līgumā, eh, tātad piedalīsies visas interesētās puses. Kas attiecas uz Centrālu Ameriku un to specifisko jautājumu par Hondurasu, Spānijas valdība ir pārliecināta, ka tikko jaunais prezidents stāsies amatā, uh, šajā valstī eh, notiks pārmaiņas un eh, attiecības atkal kļūs normālas. Un tad mēs uh, rēķināsimies ar to, ka varētu noslēgt līgumu varbūt tuvāko mēnešu laikā. Protams, tas nebūs viegli, bet mēs esam apņēmušies mēģināt noslēgt šo līgumu Spānijas prezidentūras laikā. Bija vairāk jautājumu un komentāri par dažādām tēmām. Un eh, konkrēti par to, ka vai ir eh, jāizslēdz tās valstis, kas nav piedalījušās sarunās, un šeit ir runa par Bolīviju un Ekvadoru. Mēs uh, negribētu izslēgt jebkuru, nevienu no Andu valstīm no šī te līguma, jo ja viņas nepiedalās sarunās, tas nenozīmē, ka līgumam viņas nevarētu pievienoties, jo durvis joprojām paliek atvērtas visām eh, šī te reģionu valstīm. Kas attiec uz Kolumbiju? Mēs saprotam, kādā situācijā arotbiedrības ir šajā valstī un zinām arī to, ka mums ir jādara viss, lai aizstāvētu un aizsargātu eh, arotbiedrību tiesības Kolumbijā. Es pilnīgi piekrītu tam, kā teica runātājs. Tātad mēs vēlamies izveidot eh, instrumentus un iekļaut eh, tos līguma tekstā, lai nodrošinātu vai garantētu to, ka šo, šīs tiesības eh, netiek samazinātas. Pagājušā gada augustā mēs saņēmām ziņojumu par to, ka Kolumbija eh, jau virzās pareizajā virzienā, lai nodrošinātu eh, nepieciešamās tiesības darba ņēmējiem. Kolumbijai pagātnē ir bijušas problēmas ar tirzniecības līgumu noslēgšanu, jo tur bija problēmas uh, ar arotbiedrībām, un konkrēti tas attiec uz līgumu ar ASV, tāpēc vienmēr ir daudz labāk ļaut uh, visām valstīm iesaistīties nekā kādas valstis izslēgt, jo beigu beigās tas palīdz sasniegt tos mērķus, kurus mēs esam uzstādījuši, un, un tādējādi palīdz arī nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Uh, Es gribēju jums teikt, ka, ka uh, valdības pārstāvji ir, uh, ka ir gatavi ierasties šeit un runāt ar jums par uh, arotbiedrību tiesībām Kolumbijā. Tātad, ja jūs vēlties viņus uzklausīt, tad. Uh, no pašreizējās prezidentūras puses es varētu uh, apsolīt, ka šāda tikšanās varētu notikt. Par Merkosur valstīm. Tātad tika pieminēts Merkosur valstis. Pašlaik Spānija ir prezidējošo valsts, un Argentīna ir prezidējušā valsts Merkosur. Uh, tad mums ir iespējas atsākt sarunas. Pēdējā Amerikas uh, samitā novembrī pagājušajā gadā Argentīnas prezidents, jo īpaši un Spānijas premjerministrs apņēmās atsākt sarunas uh, ar nodomu tās ļoti ātri beigt. Un Spānijas prezidentūra uh, patiešām vēlas strādāt, lai slēgtu šo te jautājumu un beigu beigās noslēgtu arī līgums starp diviem šiem reģioniem, kas ir viens no ambiciozākajiem līgumiem pasaulē, tādējādi palielinot tirzniecības plūsmu starp diviem reģioniem. Un tādējādi mēs varētu šajā līguma zonā iekļaut 600 līdz 700 miljonus cilvēku un varam runāt par milzīgu starptautiskās tirzniecības apjomu. Es patiešām vēlos noslēgt šo līgumu ar Merkursu valstīm. Tomēr mums ir jāsaprot, kurā vietā mēs atrodamies sarunu uh, procesā. Man liekas, ka mēs nepanāksim vienošanos mūsu prezidentūras laikā, bet mēs varam uzstādīt tādu reālāku mērķi. Un tā tad atsākt sarunas. kas uh, ir nonākuši kaut kādā strupceļā jau kopš 2004. gada Tātad mēs vēlamies atkal uzsākt sarunas, lai noslēgtu ļoti ambiciozu līgumu. Un, protams, ka šis līgums atbildīs PTO noteikumiem, kas attiecas uz tirzniecību un vides prasībām, e, ko pieminēja viens no runātājiem. Šis jautājums mums ir ļoti svarīgs. Tātad mēs turpināsim darbu pie jau esošajām iniciatīvām. Uh, un nodrošināsim to, ka attīstības priekšu nepalielināsies. Mēs vēlamies palielināt to valstu skaitu, kas atbalsta videi draudzīgu uh, tehnoloģiju izmantošanu un arī samazināt klimata izmaiņu uh, ietekmi. Ja mēs runājam par Kopenhāgenu un Doha raundu, tad uh, diez vai mums izdosies mūsu prezentūras laikā kaut kādus konkrētus rezultātus sasniegt bet, nu, protams, mēs virzīsim šos procesus, šīs iniciatīvas uz priekšu. Kazakungs, man ir prieks jūs atkal redzēt pēc e, jūsu vizītes uz Madridi. Madridē bija nedaudz siltāks kā šeit šodien. Tātad, kas attiecas uz izcelsmes norādēm. Man liekas, ka šāda prasība palielinātu caurskatāmību un arī dotu iespēju patērētājiem saņemt plašāku informāciju, lai patērētāji varētu izvēlēties starp dažādiem produktiem, varbūt stāv dārgākiem produktiem, bet nu viņi zinās, ka šie produkti ir saražoti tajā vietā, uh, kur norādīts, kur tiek ievērotas vides prasības un strādājošo tiesības. Tātad viņi varbūt izvēlēsies šo produktu, e, kur ir šāds marķējums, nevis e, produktu, kas ir e, saražots izmantojot citus ražošanas standartus. Tomēr ir svarīgi, lai šis marķējums būtu skaidrs, lai to varētu viegli pārbaudīt un lai marķējuma izmantošanas rezultātā nepalielinātos sloks uzņēm, uz uzņēmumiem. Uh, Tātad ir daudzas lietas, kas mums jāņem vērā eh, dalībvalstīs, un, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi attieksimies pret šiem jautājumiem. Man liekas, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ā, vēl jautājums par Šrilanku. Mēs visi saprotam eh, vai izprotam tās negatīvās sekas. Uh, kādas radīsies e, attiecībā uz VPS plus režīmu Šrilankā. Man liekas, ka mums šeit nav īpaši manevrēšanas iespējas, ņemot vērā tieši to, e, ņemot vērā situāciju ar cilvēktiesībām šajā valstī. Mums ir e, jāievēro savi noteikumi, sadāk cilvēki pārstās mums ticēt, un visam šim instrumentam vairs nebūs jēgas. Uh, Tātad tas laika posms, eh, kad šis noteikums stājās spēkā un tas tika eh, apturēts, eh, Šrilankai bija lieliska iespēja uzlabot situāciju. Un, un ja Šrilanka parādīs, ka problēmas ir atrisinātas, tad šīs te preferences tiks maksātas. Pretējā gadījumā Šrilanka šīs, šos maksājumus zaudēs. PPS plus režīma atsaukša, atsaukšana. Uh, VPS plus režīms uh, tiks atturēts attiecībā uz Šrilanku, līdz uh, tiks izpildītas cilvēktiesību prasības, kas attiecas uz Kubu. Mēs esam uzsākuši darbu pie jauna instrumenta izveides, lai izveidotu jaunas attiecības ar Kubu. Pašlaik mēs īsti neesam ar viņiem kontaktā. Protams, ka tas ir ļoti politisks jautājums, un par to būs jārunā varbūt eh, eh, citā eh, skatījumā, ne tieši tikai komerciālā skatījumā. Paldies! Vai jūs ievērojāt, ka Spānijas valdība uh, piedāvāja uzklausīt Spānijas valdības uh, viceprezidentu uh, Teres Fernandela Vegu. Man liekas, ka šāda tikšanās varētu būt diezgan noderīga. Mhm. Uh -huh. Tad varbūt uzsāksim nākošo jautājumu raundu, kas būs arī pēdējais jautājumu rauns, jo mums, diemžēl, ir ierobežots laiks. Tāpēc lūkšu jums izteikties neilgāk kā pusotru minūti, nu ne vairāk kā divas minūtes. Un sāksim, kā uh, jautājumu iesniegšanas kārtībā. Pirmais vārds eh, tiek dots Davidam Mārtinam. Paldies priekšsēdētāji, paldies prezidējušai valstī par ļoti atklātām atbildēm. Man ir viens komentārs un divi jautājumi, kas attiec uz Dienvidkorejas jums pilnīgā piekrītu. Man liekas, ka šeit ir parākts līdzsvers, un mums pie šī jautājuma jāturpina strādāt. Otrs jautājums par ASV. Jūsu premjerministrs norādīja, ka brīvās tirdzniecības līgums ar ASV ir viena no jūsu lielākajām prioritātēm. Godīgi sakot, eh, šis te process ir eh, pavisam maz pavirzījies uz priekšu, vai jūs turpināsiet pie tā strādāt, varbūt jūs mēģināsiet pātrināt, kaut ko darīt šeit lietas labā. Un otrs jautājums šeit es jums īsti nepiekrītu. Jums bija ļoti skaidri izteikta pozīcija par Kolumbiju, paldies par to, bet ir skaidrs, ka šajā valstī nav tikai problēmas ar eh, arotbiedrībām, jo šeit cieš ne tikai arotbiedrības, bet arī cilvēktiesību aizstāvji. Bet arī sievietes, kas ir kara upuri, piemēram, izvarošanas upuri, uh, Un, un, piemēram, nacionālā līmenī jūs ļoti asi vēršaties pret varvardību pret sievietēm, tāpēc es esmu pārsteigts, ka jūs šādi mēģinat uh, risināt attiecības ar Kolumbiju. Jūs norādījāt, ka tur būs, ka līgumā būs ļoti stingrs cilvēktiesību noteikums, bet man liekas, ka ja šis līgums uh, tiek parakstīts, uh, tad vienīgais veids, kā šādu līgumu varētu apstiprināt, ir tad, ja komisija nāk klajā ar šādu priekšlikumu, visas valsts tam piekrīt. Uh, Tātad tik līdz līgums tiek parakstīts, tad ir gandrīz neiespējami to mainīt pēc tam. Un, un tas, ko es jums gribēju jautāt, ir varbūt, ka mēs pārāk agri sākam runāt ar kolumbiešiem. Eh, jūsu laiks beidzas, priekšsēdētājs saka. Tātad pirms runātājs turpina, pirms mēs parakstam līgumu ar Kolumbiju, mums vajadzētu nu, redzēt, ka situācija cilvēktiesībām šajā valstī būtiski uzlabojas. Eh, tagad tautas partijas pārstāvim vārds. Jā, mans kolēģis jau izteica kritiku par šo tēmu, bet es gribētu paskai precizēt, ka Kolumbijā ir vērojams arī progress salīdzinot ar situāciju 90. gados. Tomēr man ir konkrēti jautājumi. Jūs atbildējāt par Dienvidkorejas tēmu, taču konkrēts jautājums, vai jūs varat, vai jūs, vai jūs varat iedomāties šo. Tad kā, kāda ir jūsu attieksme pret šo nodevu jautājumu ar Koreju? Pastāv bažas vai, vai, vai Koreja, Koreja patiešām neļaus ieviest jaunas šīs nodevas, un vai komisija nevarētu atkal vest sarunas ar Koreju par šo jautājumu. Un Otrs, ja tūkojums bija pareizs, tad jūs sacījāt, ka jūs plānojat pārdefinēt tirdzniecības politiku uh, vidējā termiņā un raugoties uz Spānijas programmu, padomas programmu, uh, ir uh, teksts par to, ka politikas loma krīzes pārvarēšanai tiks konsolidēta Spānijas prezidentūras laikā eh, pēc Eiropas komisijas iniciatīvas eh, strādājot pie jaunas stratēģijas. Eh, līdz šim man nebija zināms, ka komisija plāno izstrādāt jaunu uh, tirzniecības, ārējās tirzniecības stratēģiju. Bija, bija zinām agrākie plāni līdz 20. gadam. Un uh, visu beidzot, manuprāt, uh, Tā ir tēma, kas eh, pavisam noteikti ir jārisina, un tā ir akta. Ir jāmēģina atrast veidi, lai arī parlaments tiktu šeit eh, pietiekami iesaistīts. Thank you. Now, Luis Jaņēš from... Eh, paldies, Janeš kungs no sociālistiem un demokrātiem. Diemžēl runātājs runā bez mikrofona. Paldies! Jūs eh, pievērsāties eh, plašam tēmu klāstam un, un saglabājāt arī pietiekamu konkrētumu, taču ir eh, viena lieta, par kuru es bišķīt gribētu jūs tā kā pakritizēt. Šķiet, ka jūs esat apņēmies pabeigt Dohas eh, sarunu raundu 2010. gadā. Šajā raundā komerciāli nolīgumi ir ļoti būtiska gala līguma sastāvdaļa. Mums būs vajadzīga vienprātība visu 27 valstu starpā, un komisija, lai komisija varētu iegūt eh, pavisam noteiktu mandātu turpmākajām sarunām. Es saprotu, ka jūs neesat rūpniecības ministrs, ka jūs, jūs atbildat par tirzniecību. Un eh, te es domāju ministru tikšanos nākamnedēļ. Bet uh, Ir lieli projekti, kuriem jūs saņemat Eiropas Savienības finansējumu. Varbūt jūs varētu izteikties arī par to, arī rakstveidā, par šiem militāriem projektiem. Attiecībā uz Kolumbiju, tā, tā ir cietusi pietiekami, un mums nevajadzētu sodīt to turpmāk, vēl jau vairāk. Jūs to teicāt iespējamā tirdzniecības nolīguma kontekstā, taču mums tomēr ir jāpadomā par cilvēktiesību elementu. Nākamais runātājs EPP pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji un ministra kungs, laipni lūdzam parlamentā. Pieņemiet manus eh, veiksmes vēlējumus nākamajam sešu mēnešu periodam. Es negribēju izteikties, taču noklausoties jūsu atbildi, es nedaudz nobijos jo bija jau trīs kolēģi, kas uzdeva jautājumu par Dienvidu Koreju. Un bija zināmas pretrunas. Jūs, jūs tā slavējāt eh, šo situāciju. Šķiet, šķiet, ka jūs esat iedziļinājies šajā jautājumā. Komisija norādījusi Komisijas un, un nozeres eh, sniegtie dati par situāciju atšķiras. Un uh, uzklausot Degukta kungu komisāru kandidātu, mēs dzirdējām, mūs iepriecināja viņa teikto, uh, viņa teiktais par, par nodevām, par šo nodevu atsaukšanu, ka tai tiks pievērst uzmanība. Varbūt jūs varētu arī pateikt, ko labu visiem tiem, kas vēlas paust kritiku šajā jautājumā. Jā, paldies tagad Lengi no sociālistiem un demokrātiem. Paldies. Eh, eh, jūs, paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, pēdējos izteikumos jūs norādījāt lieta, kas man nepārāk iepriecināja. Tāpēc es vēlos jautāt, kā Situācijā, kad nav nekāda institucionālas vienošanās, kā jūs, kā jūs vēlaties iesaistīt Eiropas parlamentu, piemēram, sarunās ar uh, Kolumbiju par nolīgumu, kā palielināt parlamentu lomu. Otrais jautājums par akta vienošanos. Ir runa par uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību ir bāžas par to, ka tā devētā telekomunikāciju pakotne uh, ierobežos uh, interneta lietošanas brīvību. Vai jūs varat garantēt, ka akta vienošanās uh, nesaņems līdzīgu kritiku? Un eh, tālāk ir jautājums par izēvielu resursiem. Um, dažas valstis izvēlas tādu, tādas diezgan skarbas stratēģijas šeit. Varbūt vajadzētu pārdomāt Kā, kā nodrošināt šos izēvielu krājumus eh, saprātīgā veidā? Kādas iniciatīvas jūs vēlaties eh, uzsākt šajā virzienā? Eh, paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Jums būs tāds pats laiks kā pārējiem runātājiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos Es vēlētos, saka ministra kungs, es vēlētos uh, sākt uh, atbilžu sēriju, atbildot uz jautājumu par Kanādu. Spānija ir apņēmusies uh, turpināt šīs sarunas, un tas būs pirmais šāda veida nolīgums ar attīstītu valsti. Un uh, tas mums dos daudz iespēju, uh, piemēram, sabiedrisko līgumu jomā. Mērķis ir garantēt intelektuālā īpašuma aizsardzību un, un ir arī citi mērķi. Spānijas prezidentūra ir apņēmusies ievērot sarunu grafiku. Un tagad eh, runājot par Kaspārī kunga komentāriem, viņš uzdeva jautājumu par vidē termiņu tirzniecības politiku. Savā ievadā es īsti tam nepievērsos, jo man atvēlētais laiks bija ierobežots, bet, ņemu, bet runājot par stratēģiju līdz 20. gadam un tās eh, ārējām dimensijām, mēs uzskatām, ka šie ārējo darbību apsvērumu un konkurence ir jāiekļauj stratēģijā līdz 20. gadam. Te ir jārunā arī par piekļuvu tirgiem, lai atvieglotu preču, pakalpojumu un kapitāla importu un eksportu dalību valstu vidū. Mēs eh, strādā, esam strādājuši pie tā, lai eh, lai atvērtu sabiedrisko līgumu tirgu gan attiecībā uz rūpniecisko īpašumu, gan intelektuālo īpašumu. Eh, te varētu būt runa gan par izcelsmes valsts marķējumu, gan par kompetences marķējumu, gan par marķējumu, kurš norāda uz izēvielu izcelsmi. Un eh, mēs augstu vērtējam jūsu komentārus un idejas. Uh, gatavojoties pavasara samitam. Tagad es vēlētos atbildēt uz Langis kunga jautājumu. Viņš jautāja par Eiropas parlamentu iesaistīšanu kopīgās politikas debatēs. Prezidentūra ir apņēmusies nodrošināt eh, pārskatāmību arī attiecībā uz Eiropas parlamentu saskaņā ar Lisabonas līgumu noteikumiem. Un kopā ar Eiropas komisiju mēs vēlamies sadarboties ar parlamentu, turpinot eh, mūsu tirdzniecības sarunas. Savienotās valstis, Mārtiņa kungs, jūs uzdevāt jautājumu par tām, un jo īpaši par transatlantisko ekonomikas padomi. Pagaidām šajā jomā vēl nav tādu rezultātu, kādus mēs varētu vēlēties, taču mums ir jāņem vērā faktori, kas ir bremzējuši darbu. Mums vienlaicīgi norisinās arī Doha saruna rauns, ir dažādi vēlēšanu grafiki, ir divpusējas darba programmas, un mums ir jāpatur prātā, ka pērn oktobrī padomes sanāksme apstiprināja to, ka visas puses vēlas panākt progresu. Protams, nākamās transatlantiskās padomas sanāksme jānotiek šīs prezidentūras laikā. Būs jauns eh, tirzniecības komisārs, un tam vajadzētu stimulēt darbu un cerams arī vēl vairāk iedzīvināt uh, attiecības ar savienotajām valstīm. Runājot par uh, piekļuvi uh, patēriņu precēm, jā, te vajadzētu likt lietā Eiropas līmeņa stratēģiju, mm, piekļuvi galvenajām precēm bez diskriminācijas. Uh, ņemot vērā to, cik svarīgi tas ir Eiropas eh, nozaru konkurētspējai. Mums būs eh, komisārs, eh, kas būs atbildīgs par šo jomu, un šim komisāram būs ļoti jācīnās par tirzniecības stratēģiju, bet mums būs jāgarantē piekļuve bez diskriminācijas. Tas nozīmē piekļuvi patēriņu precēm par godīgu cenu, Runājot par Kolumbijas jautājumu, es domāju, ka mērķi, Mārtiņa kungs, ko mēs šeit vēlamies sasniegt, mums sakrīt, un es priecājos par jūsu komentāriem. Taču mums, mums var, var atšķirties pieejas, bet uh, galīgie mērķi mums ir kopīgi. Uh, Mums ir jāatrod sadarbības līdzekļi un jārisina esošās problēmas. Mums ir jābūt tādiem uh, atvērtiem. Ne, mēs nedrīkstam mēģināt izslēgt Kolumbiju no mūsu darbības loka. Jāmēģina atvieglot sadarbība, pilsoniskās sadar sabiedrības uh, iesaistīšana jāveicina un tādā veidā mēs varam panākt progresu vēlamajā virzienā. Un, protams, mēs centīsimies eh, panākt arī savas intereses, eh, piemēram, progresu cilvēktiesību jomā, ilgtspējīgu attīstību, bet saruna ierobežošana nekādā veidā neuzlabotu situāciju Kolumbijā. Mums vajadzētu būt atvērtiem savā pieejā un meklēt līdzekļus, kā panākt mūsu mērķus. Tāds ir eh, Tāda ir tā, tas noskaņojums, kurā Spānijas prezidentūra ir gatava strādāt, un mēs esam gatavi ar jums tikties, eh, kad vien jūs vēlēsieties eh, parunāt par šiem jautājumiem. Un jo īpaši attiecībā uz Kolumbiju. Tagad Jā, par šo jomu ir atbildīgs ne tikai uh, rūpniecības ministrs, te ir runa arī par aizsardzības ministru. Šis ir ļoti svarīgs uh, projekts Eiropai, un es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos. Un te runa par 400M programmu. Un ļaujiet man vēlreiz jums apliecināt, ka prezidentūra ņēms vērā jūsu bažas, uzklausīs jūsu komiteju tirdzniecības sarunās. Dažām lietām ir jāpaliek konfidenciālām šobrīd, ja mēs vēlamies eh, virzīties uz priekšu. Un prezidentūra arī labprāt eh, dalīsies kompetencē ar dalību valstīm, un mēs mēģināsim nodrošināt to, ka mēs koncentrējam uz saviem, savos centienos uz to, ka mūsu rīcība būs saskaņā ar kopienas akī un līgumiem. Pagaidām vēl nekādas sadaļas nav slēgtas, bet mēs turpinām sarunas. Un attiecībā uz Dohas raundu mēs eh, vēlamies panākt līdzsvarotas sarunas un to rezultātā nolīgumu, kurš radīs jaunas tirdzniecības iespējas uzņēmumiem un arī dos labumu attīstības valstīm, lai tās varētu um, efektīvāk integrēties starptautiskajā tirdzniecībā. Tādi ir mūsu mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt uh, Dohas sarunu raunda noslēgumā. Mēs vēlamies aptvert visas attiecīgās jomas, un, kā jau teicām, līgums netiks noslēgts, kamēr uh, mēs visās jomās nebūsim panākuši apmierinošu rezultātu. Šķiet, ka man ir vēl nedaudz laika. Priekšsēdētājs ļoti priecājos par to, ka varēju šeit ierasties šo pēcpusdienu. Paldies par jūsu viesmīlību un laipnību un draudzīgumu. Un paldies arī par visiem komentāriem, kur izskanēja šo pēcpusdienu. Uh, Šis ir brīnišķīgs gadījums, brīnišķīga iespēja uzklausīt Spānijas prezidentūras prioritātes attiecībā uz tirzniecības politiku. Es domāju, mums vajadzētu priecāties par Spānijas prezidentūras gatavību sadarboties ar šo komiteju un varbūt tāpēc vajadzētu organizēt tādu koncentrētāku viedokļu apmaiņu ar Alfredo Vanē, kas ir ģenerāls sekretārs ārējās tirzniecības jomā un uh, Tirzniecības politikas komitejas loceklis. Tad, tad uh, paldies vēlreiz. Un es vēlu Spānijas prezidentūrai veiksmi. Uh, Eiropa darbā ar Eiropas Savienību un Eiropas interešu aizstāvēšanā. Paldies! May I have attention, please? Nelielu uzmanību. Laiks skrien, laiks iztek, mums jāvirzās tālāk. Lūdzu, piesiet uzmanību man. Turpināsim ar 14. darbkārtības jautājumu. Un kas ir tirzniecībā ar Turciju? viedokļa apmaiņa paredzēta ar mūsu referenti Kazakungu, kas pār referentu tātad piedodiet, Kazakungu, kurš pārstāv Aldis grupu. Šis ir jautājums, kas līdz šim netika izskatīts um, iepriekšējā sasaukuma periodā, un tieši tā ir pienācis īstais brīdis, lai arī mēs tātad apskatītu savas ekonomiskās un tirzniecības kā saites ar Turcija tagad izskatīt pašu iniciatīvu ziņomā. Lūdzu! Vai jūs savas sirsnīgās sarunas lūdzu varētu pārtraukt? Nu, kā teicu, mūsu ekonomiskās attiecības ar Turciju ir unikāls. Ne tikai tāpēc, ka mēs runājam par kandidātu valsti, bet arī tāpēc, ka Turcija ir viena no tām valstīm, eh, kas ir piedalīsies muitas unijā. Mums ir ļoti labas attiecības ar Turciju, bet jāatzīst, ka tomēr arī ir atsevišķi tirzniecības jautājumi, kas ir īpaši nozīmīgi. Kā piemēram, Akijā, kas ar vienu rada problēmas ar zināmām garantijām, kas neļauj nodrošināt ciešāku sadarbību. Tad uzreiz dodu vārdu referentam. Viņam četras minūtes. Un tad mēs arī turpināsim ar savas diskusijas. Kas sakums lūdzu? Merci beaucoup, monsieur le président. Jā, sesnīgs paldies priekšsādātājiem. Godātie kolēģi, kā mūsu priekšsēdētājs jau precīzi norādīja, mūsu tirzniecības saites ar Turciju ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo Turcija ir Eiropas Savienības septītā lielākā partnera tirzniecības jomā, kopīgi sasniedzot vairāk nekā 100 miljārdus eiro tirzniecības apjomus. Turcija ir piektā lielākā uh, eksporta valsts Eiropas Savienībai, un tā ir arī septītā lielākā importētāja valsts, vismaz saskaņā 2009. gada datiem. Saskaņā um, tad, tad ar informāciju 2008. un 2009. gadā tirdzniecības apjoms samazinājās. Daļai tas izskaidrāms ar, ar tirdzniecības krīzi un ekonomisko krīzi, kas nozīmē pieprasījumu samazinājumu Eiropas Savienībā. Tomēr Eiropas Savienībā ir vien Mm, ir 42% tirgus Eiropas Savienības, piedod, Turcijas tirgumu, eksporta tirgumu. Attiecībā uz tiešām ārvalstu investīcijām Turcijā mēs redzam, ka tās palielinās 2009. gadā, tās um, palielinās par 88%, iepatiem 75% 2008. gadā. Kādā ziņā mēs redzam, ka mūsu um, un Turcijas sadarbības ir ārkārtīgi spēcīgas. Mēs redzam Turciju kā savu kaimiņu valsti, kas arī nodrošina lielu daļu no kvalificētā darba spēka. Es tātad vēlos pievērsties trim galveniem jautājumiem, kas ir mūsu tirdzniecības un ekonomikas attiecību pamatām. Pirmkārt, mēs runāsim par muitas uniju, uh, un tālāk par beztarifu barjeru un tālāk par ekonomisko sadarbību. Pirmkārt, tātad, kā jūs sacījāt, Turcija ir vienīgi no tā valstīm, tātad neņemot vērā Andoras valstis un San Marino, kas piedalās pilnībā muitas unijām. Tā ir bijusi spēkā šī vienošanās kopš 96. gada saskaņā <clears throat> ar Ankāras protokolu uh, kas um, tika parakstīts 73. gadā. Turcija, tāpat kā Eiropas Savienība, arī ir ieguvēja mm, no šīs muitas unijas. Taču šī sadarbība nav perfekta. Un ir daudz sarežģījumu. Piemēram, brīvās tirdzniecības nolīgums šobrīd rada sarežģījumus abām pusēm. Īpaši Turcija, kas šobrīd nav Eiropas Savienības dalībvalste, un līdz ar to tā nedrī, nevar pilnībā iesaistīties šajos brīvās tirdzniecības nolīgums ar trešām valstīm, bet tā ir savukārt arī citi nolīgumi, kurā, zinām, mērā tā piedalās tajos nolīgumos, ko Eiropas Savienība parakstījusi ar šīm citām trešām valstīm. Un vajadzētu nodrošināt tādus pašnoteikumus, lai šie līgumi tādos spēkā Eiropas Savienībā, tā arī Turcijām. Uh, Un te nu mēs redzam iespējas, kā mēs varam uh, nodrošināt arī spēcīgāku sadarbību, nodrošināt labāku lēmumu pieņemšanu un uh, strīdu noregulējumu. Ņemot vērā viedokļu apmaiņu ar komisiju, ekonomisko un sociālo lietu komiteju, Eiropas un um, Turcijas nevalstiskām organizācijām un akadēmisko vidi, esmu pārliecināta, ka šos jautājumus mēs varam atrisināt neatkarīgi no politiskās vides. Otkārt, tehniskās barjeras, kas veido negatīvu ietekmi uz Turcijas konkurētspēju, un tā nodrošina, nodara zaudējumus gan Turcijai, gan arī Eiropas saimnībai ekonomiskās ziņā. Biznesa vide piedāvā vairākus risinājumus, kā nodrošināt valsts atbalstu, kā nodrošināt antidumpingu, tāpat arī noregulēt valsts palīdzību un subvencijas un visdažādākos jautājumus. Un viss šīs sarežģītājumi šobrīd tiek diskutēti. Un mēs sagaidām, ka mums būs labs um, priekšlikumi, kas mums ļauj izstrādāt vislabākos priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Visbeidzot, priekšlādātāji, es lūdzu arī beigšu. Um, es gribu norādīt, ka Turcija ir svarīgākais spēlētājs Melnās jūras basēnā un tāpat arī vidusjūras basēnā. Tās vēsturiskās kultūras un politiskās saiknes ar visām valstīm šajā jūru reģionos ir ārkārtīgi nozīmes sadarbībai starp Eiropas Savienību no vienas puses un visām valstīm un Turciju no otras puses. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība tiešām būtu ieguvēji šajā sadarbībā, šajā ziņā. Paldies! Labi, tātad uzklausīsim Eiropas komisiju un došu vārdu Afion Solāns kungam. Divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! kā jūs norādījāt. Tāpat arī Kazākungs norādīja, ka Turcija nav tikai kandidāta valsts. Un tas nozīmē cieši sadarbības ar Eiropas Savienību un Turciju. Turcija bez tam ir arī nozīmīgs Eiropas Savienības tirdzniecības partners. Un šīs tirdzniecības attiecības ir veidojušās īpašajā muitas savienībā, kā ir tiešām unikāla ņemot vērā šo nozīmīgu iepratim citām muitas savienībām, kas mums ir noslēgts ar citām trešām valstīm. Un tas nozīmē ļoti īpašas izniecības attiecības. Es neatkārtošu visus tos skaitļus, ko jau Kazākungs sniedza, un tie pareizi skaitļi un precīzi skaitļi, tas tikai pasvītro vēlreiz tirdzniecības nozīmīgumu starp divām pusēm katrā ziņā ir jāuzsver, kā Eiropas Savienība ir nozīmīgākais tirzniecības partners Turcijai un stipri apsteidz jebkuru citu tirzniecības partneri, kāds Turcijā ir. Līdz ar to šīs attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju tirzniecības ziņā ir spēcīgi kāpuši iepriekšējos gados laikā, īpaši līdz 2009. gadam bet mēs redzam, ka šī attiecības īstenībā uh, visu laiku pieaug. Tāpat arī izskanēja jau viedoklis, ka šis tiesniecības ietveros nav nekas neparasts, bet ir zinām sarežģījumi, kas ir jārisina. Tomēr varu arī norādīt, ka ir dažas lietas, kas nedarbojas īsti vai nav kārtībā. Un daudz jautājums mēs nespējam atrisināt saprātīgā laika periodā. Un te nu vajag savādāku rīcību, lai atrisinātu dažādas šķēršļus, barjeras. Nu, šeit jums ar lielu interesi varētu izsakot ziņojuma secinājumiem. Un mēs gribam arī norādīt, ka ļoti svarīgi ir pierādīt, um, lai tas nāk pa labu Eiropas Savienības un Turcijas tirsniecības attiecībām. Tāpat mēs esam gatavi arī sniegt savas, savu ieguldījumu. Un būsim priecīgi arī sniegt savu ieguldījumu turmākam diskusijās. Tajā brīdī, kad diskusijas noslēgs, tātad, kad tiks izdots ziņojums. Nu, ne, te arī likšu punktu šobrīd. Nu, jā, paldies. Es nepārtraucu jūs, domāju, ka tiešām jums divas minūtes varbūt bija nedaudz par knapu maz laiku, ko es jums atvēlēju sākumā. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais tautas partijas pārstāvis. Bet viņi, diemžēl, nav uz vietas. Sociālisti un demokrāti. Balzanī arī nav. Nu, tad paliek tikai Stradīkungs no Eiropas uh, eh, konservatīva un reformātoru grupas. Nu, re, vienā brīdī arī mans vārds parādās sarakstā brīnišķīgi. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka ziņojums ir par ekonomikas attiecībām un nekādā veidā nesaistās ar Turcijas kandidātu valsts status un sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tiešām Turcija jau šobrīd ir ļoti spēcīgas ekonomiskās un tirzniecības saites, un īstenībā Eiropas Savienība ir puse tātad saņem visu no Eiropas, Turcijas eksporta, tātad tiek novirzīts uz Eiropas Savienību. Un uh, arī savukārt Eiropas Savienība ir nozīmīgs importa tirgus. Es pats jau esmu bijis Turcijā daudzākas reizes, šeit pirmoreiz bija 95. gadā, un tad mēs parakstījām arī tirdzniecības līgumu. Un es to kādā ziņā arī atbalstīju parlamentā. Un es arī turpinu to atbalstīt šīs tirdzniecības attīstības ar Eiropas Savienību. Tātad man ir liels prieks, ka komisija sagatavojas šādus priekšlikumus. Nu, vai mēs to atbalstam vai nē? Nu, mēs, protams, arī skatāmies īpaši jautājumu par lauksamniecību un pakalpojumiem. Nu, katru reizi, kad mēs runājam par lauksaimniecību, lai gan es pats esmu lauksaimnieks, tas man vienmēr liekas, ka ir navīgi neiespējams jautājums. Jo līdz ko jūs sakat, lauksaimniecība, tad viss no, jau vēt uz izgāšanos. Un man vienmēr ir bažas, lai gan jābūt ļoti, protams, piesardzīgam šajā jautājumā. Attiecībā uz Turcijas un Eromed um, partneriem ir svarīgi, lai Turcija arī patvienojas ar Euromed partneriem. Tā kā es gribētu, lai mēs šo pozīciju saskaņojam ar Euromed partneriem, pirms mēs to padzinām. Nu, te arī viss. Man ir cēk, ko tiešām komisija varētu komentēt par šiem lauksamniecības jautājumiem un to iekļaušanu. Vai citi no kādas politiskās gribas ir izteikties? Goe? Nē? Higinkungs. Tātad guja grupas vārdā Higins kungs. Lūdzu. Pavisam īsi priekšsādātāji. Diskusijas par tirdzniecības attiecībām ar Turciju. Gribu atgādināt komitejai, ka te jau ar vienu spēkā ir zināmas bažas par cilvēku tiesībām Turcijām. Un Turcijas valdības attieksmi šajos jautājumos. Es nedomāju, ka mēs drīkstam piemirst šos jautājumus jebkurā diskusijā. Mums ir jārunā par kurdu tiesībām un par kurdu valodu, par kurdu minoritātes uh, tiesībām. Tāpat arī ir svarīgs darba ņēmētiesības un arotbiedrību tiesību ievērošana Turcijā. Un te ir nopietna problēma uzskaitījums šajā ziņā. Jā, nu, Turcijas valdība droši vien, kad ļoti labi sasaucas ar daudz Eiropas valstu vadītāju neoliberālajiem uzskatiem. Tas tiešām ir ļoti uzskatāmi. Piemēram, Tekla korporācija, kas tagad tiek privatizēta. Kas notiek ar šiem darbiniekiem? Mēs redzam, ka viņi zaudē savas darba vietas. Un un tāpēc jau 43 dienas šie darbinieki turpina streikot un mēs redzam, ka atsevišķi e, darbinieki pat ir uzsākuši bada streiku, bet šobrīd tas ir uzņēmums, kas ir uh, monopolists tabaks ražošanas un alkohola ražošanas ziņā. Lūk, šādi jautājumi ir jāņem vērā. Un tieši tāpēc gribu vēlreiz uzsvērt, mums ir jācīnās par darba ņēmēju tiesībām Turcijā. Šajās diskusijās tam ir jāatspoguļojas. Paldies priekšsādātājiem! Tālāk ECR grupas vārdā. Figru. Paldies, priekšsādātāji. Manuprāt, Sēdīkungs ir ļoti pieticīgs un tāds moderni noskaņots attiecībā uz Turciju, sakot, ka viņš atbalsta tirzniecības nolīgumu. Jo mēs labi zinām, ko Britu konservatīvā partija labprāt ņemtu vērā šādu stedīkungu nostāju, kas, protams, es ceru, pilnībā saskanās viņu lielo politiku, proti, ka Turcija jākļūst par Eiropas Savienības uh, dalībvalsti. Nu, es ceru, ka stedīkungs varētu pakomentēt arī šo jautājumu. Nu, es atkal gribu uzdot sev uz populāro jautājumu, proti, ja ir tik spēcīgs tirzniecības attiecības ar Turciju, tad ja puse no Turcijas eksporta jau tagad nonāk Eiropas Savienībā, bez tā, kā Turcija ir Eiropas Savienības dalība valsts, tad droši vien, ka nu, tas nav nekāds īpašais motivators, lai Eiropas Savienība kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Un kā Higgins kungs jau norādīja, ir nopietni demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi, kas eh, rada nopietnas šaubas par to, vai Turcija vispār kādreiz kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Lai gan arī tas tā tiek izskatīts, un mums vajadzētu ņemt vērā arī šo iepriekšējo uh, ietekmi par to, kā jau šobrīd dalībvalstis, kas um, atrodas šādā situācijā, kur ir mazāk uh, iedzīvotāji, tātad per capita uz iedzīvotāju IKP nekā tas ir, piemēram, vidēji Anglijā, ko lai dara šīs valsts, kurām jau šī situācija ir un kāda neizbēgam būtu Turcija. Labi, Tagad ir iespēja bijusi izteikties vairākam politiskam grupām, un tagad, ko komisija varētu komentēt. Nu, komisija saka, ka es būšu pēc tam kodolīgs, un komisija necent nekādā ziņā iejaukties uh, parlamenta veidotā uh, pašinstīvu ziņojumu aptvērumā, jeb šo jautājumu lokā. Īpaši, ja mēs skatāmies, ka mēs to gribam apskatīt plašāk, ne tikai kā tirzniecības kompetenci. Tā kā man nebūs nekāda komentāra par to. Labi, paldies. Tad eh, gala komentāram vārds mūsu eh, koment eh, referentam Kazakungam, ja jūs vēlaties ko teikt. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Patiešām. Šis ir jutīgs jautājums. Nu labi, man divas minūtes, nu sapratu. Kā es redzu, šis ir ļoti jutīgs jautājums. Un to mēs vēl labi saprotam. Tomēr Es gribētu atgādināt visiem, ka mums jau ir arī spēkā gadskārtais ziņojums par to, cik kas tiek izskatīts arī ārlietu komitejām, kas tieši arī ietver šos politiskos jautājumus, kas um, arī apskata cilvēktiesību jautājumus. Savukārt mana ziņojuma mērķis INTE komitejā ir um, paskatītos to tikai no šīs tirdzniecības perspektīvas - tirdzniecība un ekonomika. Uh, starp Eiropas Savienību un Turciju. Un skatīties, kā to mēs varam attīstīt tālāk. Tad tas tāds eh, vērsts uz tehnisko problēmu risināšanu un par šo sadarbību pieeja pieeja sadarbībai, kurā mēs varam veidot tādu situāciju, kur ieguvējs ir abas puses. Visi jautājumi, kas ir saistīti ar iestāšanās sarunām, politiskajām sarunām, nu tos nevajadzētu uzskatīt kā šķēršļus un kavēkļus uh, um, ekonomikas un tirzniecības jautājumu tālāk attīstībā. Tāpēc es gribētu aicināt jūs visus tiešām šobrīd koncentrēties uz šiem jautājumiem. Nu, gribu atgādināt, ka mums bija arī e, būs publisko uh, tāda uzklausīšana martā, un, un tad tālāk izstrādāsim grozījumus, kurus varēs iesniegt līdz mājam, tos izskatīsim savukārt jūnijā. Uh, un šī gada jūnijā arī tad šo ziņojumu noslēgsim savā komitejā. Labi, tālāk ķeramies tad pie savukārt 13. darbkārtības jautājuma. Nu, šī jaunā schēma GSP plus un Kolumbija. Tātad tas latviskojot būs VPS režīms un Kolumbija. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir izstrādājušies vispārējais labvēlības schēmu, schēmu atsevišķām valstīm, un tas jau bija spēkā atsevišķām valstīm no 70. gadiem. Un to mēs schēmu pazīstam iepriekšējiem kā VPS plus režīmu, kas nozīmē īpašo šo labvēlības režīmu, kas nozīmē vai no samazinātos uh, importu nodevs uh, vai arī vispār to atcelšanu atsevišķām valstīm, kuras ir um, ieviešušas starptautiskos uh, standārtus cilvēktiesību jomā, tāpat arī nodrošina ilgspējīgu attīstību un labu pārvaldību. Lai šādu īpašo bonusu režīmu ieviestu, valstīm ir jāīsteno vairāki noteikumi. Pirmkārt, jāratificē un jāīsteno visas konvencijas, kas ir um, iekļauts trešajā pielikumā schēmai. Otkārt, šīs konvencijas ir jāratificē un jāratificē kopā ar visiem pasākumiem, un aktuāli tie arī jāpārskata un jānāk klajā ar ziņojumiem, un treškārt ir jābūt šai valstī kategorijā mazai sargāta valsts. Tāpat Lai iegūtu visu šo VPS plus režīma labvēlību, ir iespējams tikai tad, ja nav kaut kā citu jau neatrisināt jautājumu. Vairāk cilvēktiesību organizācijas un arotbiedrības ir pauduši zināmas bažas par cilvēktiesību situāciju Kolumbijā, īpaši attiecībā uz darbinieku un arotbiedrību situāciju un to aizsardzību. Tāpēc mēs aicinājām izveidot mm, sarunas, veidot uh, uzklausīšanu par šo jautājumu VPS plus režīmu un Kolumbiju. Tāpēc mums šodien ir arī Kolumbijas pārstāvis, tad vēstnieks, un Kolumbijas vēstniekam līdzās sēdēs arī um, nevalstisku organizāciju pārstāvi. Un Lisabons līgums piešķir parlamentam jaunas tiesības tirzniecības jaunumā, un tieši tāpēc Mēs koplēma procedūrā, Eiropas parlaments un šajā komitejas personā esam ļoti interesēti, lai e, varētu izsekot e, nozīmīgiem jautājumiem un to iznošanai šajās valstīs. Mums ir ļoti e, gudri un pieredzējuši arī eksperti šajā ziņā, kuri mums varēs sniegt aktuālo informāciju, informāciju par situāciju Kolumbijā lai mēs katrā ziņā varētu līdz ar to tad varētu pieņemt šādus labus, godus lēmumus. Vispirms tātad es sveicu šeit Enrico Alveiro Franku Valdim Marāmo, kurš ir, um, uh, kurš ir um, uh, lauksamniecības, rūpniecības un tāpat um, dzīvlopu, <clears throat> lielopu Nacionālās unijas priekšsādātājs. Tāpat arī Alberto Fanegas, uh, kas um, pārstāv uh, organizāciju, darba ņēmēju organizāciju. Un došu vārdu vispirms Franko um, Valderrama kungam, un tad pēc tam sekos Vannegas kungs. Jums katram 8 līdz 10 minūtēm, un sveicu jūs šeit. Paldies, ka esat ieradušies. Un uh, tagad ir pienācis laiks viedokļu apmaiņai. Un tālāk došu vārdu vispirms Enrico Albero Franku Valderāmas kungam. Buenas tardes. Quiero agradecerle a. Uh, labdien! Es gribēju pateikties priekšsēdētājiem par doto iespēju uzstāties jūsu priekšā. Un varbūt uh, pastāstīs jums par situāciju un varbūt radīt citu iespaidu, kāds jums jau ir radies. Uh, tātad pastāstīt par lauksaimniecības situāciju manā valstī, par ražošanu un konkrēti par uh, ziedu ražošanu, par tekstilistrāmenu, izstrādājumu ražošanu un par gatavo apģērbu ražošanu. Tātad konkrēti par ražošanas nozari. Vai es varu sākt? Tātad es gribēju pateikt, ka mēs esam šeit, lai pārstāvētu mūsu arotbiedrību organizāciju, un ir ārkārtīgi drosmīgi no eh, minoritātes arotbiedrības eh, tā uzstāties, jo mēs pārstāvam tikai nelielu daļu no visām arotbiedrībām, jo 2005. Eh, gadā neliela daļa no mūsu parlamentāriešiem aicināja baltot, balsot par brīvās tirzniecības līgvēju, bet, diemžēl, viņu priekšlikumu neatbalstīja. un šo līgumu uh, pieņēma ar lielu balsu vairākumu, ieskaitot pat opozīciju. Tā tad ir skaidrs, ka Kolumbija būtībā atbalsta brīvās tirzniecības līgumus. Bija acīm redzam tas, ka, uh, ka sarunas starp Eiropas Savienību un Kolumbiju ir nonākuši zināmā strupceļā. Uh, tās tika apturētas uz laiku. Tomēr jāsaka, ka mūsu arotbiedrības nepārstāv visus darba ņēmējus, jo uh, arotbiedrības mūsu valstī ir ļoti vājas. Tikai 4% no visiem 20 uh, miljoniem strādājošo mūsu valstī ir iestājušies arotbiedrībā. Tātad mums nav tāda situācija kā Eiropas Savienībā, kur ir lielas arotbiedrības. Vienā no mūsu pēdējām sanāksmēm pagājušā gada novembrī mēs nolēmām piedalīties nākošajā sarunu, nākošajā sarunu raundā, lielāko, lielākā daļa kolumbiešu demokrātiskās vēlēšanās atbalsta šāda veida līgumus, un par to tika nobalsots jau 2006. gadā, jo lielākā daļa no mūsu e, pilsoņiem ir strādājošie. Tātad mūsu darbinieki, mūsu strādnieki nav pret šādiem līgumiem. Tas arī būtu jāpiezīmē. preferenču sistēma, ja preferenču sistēma attiecībā uz mūsu valsti tiks pārtraukta, tad tas vismagāk skars tieši darba ņēmējus. Jo pašlaik mums ir ārkārtīgi lielas politiskās, ekonomiskās un sociālās problēmas. Un tieši tāpēc mēs uh, uzstājam, ka protekcionismu sistēma būtu uh, jāpatur spēkā līdz brīdim, kad tiek parakstīts līgums ar Eiropas Savienību. Un nobeigumā tas, ko, eh, tas uz ko norāda mm, strādnieki attiecībā uz eh, šādu veidu līgumiem, ir, ir, ir, ir tas, ka nu, bieži mums norāda, ka šeit, šeit mūs izmanto kapitālisti un ka šāda līg, šādus līgumus eh, noslēdz, lai tikai vienai valstī parāktu kaut kādu labumu un ka attīstības valsts no tā neko neiegūst. Uh, Un tieši tāpēc kaut kā muļķīgi e, šādas sarunas vispār pat netiek uzsāktas. Jo jau e, sākumā, jau pirms sarunu uzsākšanas tiek pieņemts, ka šādi līgumi tikai nes ļaunumu Kolumbijai. rūpniecības sektors ir vēlējies izstrādāt jaunu politiku, kas ir pretēji valdības politikai. Pašlaik mums notiek parlamenta vēlēšanu um, kampaņa, kas beigsies martā. Un tas izsīm Moras kungs vēlas kļūt par senāta locekli, un, un tieši tāpēc uh, ir tas viedoklis pret eh, sarunām ar Eiropas Savienību. Pašlaik nenotiek kaut kādas īpašas vai netiek veikts īpašas darbības pret, eh, pret eh, arotbiedrībām, kā tas tika norādīts. Kolumbijā arotbiedrības, tāpat kā citi sabiedrības locekļi, cieši no vardarbības, kas e, jau ir um, ilgus vairākas desmitgadas, taču tomēr vardarbība netiek vērsta tieši konkrēti pret arotbiedrībām. Mūs kaut kā īpaši neizceļ šajā ziņā. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz uh, slepkavību skaitu, uh, Tātad, ja mēs skatāmies uz slepkavību skaitu un uz eh, mūsu eh, arhīvu materiāliem par to, vai, teiksim, mūsu locekļi tiek īpaši apdraudēti, tad nevarētu teikt, ka šeit būtu kaut, kāds, mm, kaut kāda īpaša mūsu, īpaša uzmanība tiktu pievērsta mūsu arotbiedrību locekļiem. apmēram 2% eh, no visiem eh, Kolumbijas iedzīvotājiem ir arotbiedrību biedri. Un mūs, mēs šeit pastāvām apmēram 0,5% no kolumbiešiem. Tā tad nevarētu secināt, ka pret mums tiek vērsta lielāka varbādība, vardarbība kā pret citiem. Tomēr Nu, varētu teikt, ka pret mums vēstā vardarbība varbūt ir četras reizes mazāka nekā pret citiem cilvēkiem. Tomēr nevarētu teikt, ka dalība arotbiedrībās ir bīstamāka mm, kā dalība kaut kur citur. Tātad, kas attiecas uz uh, arotbiedrību drošību, tad mēs esam varbūt tādā pašā līmenī kā Ziemeļvalstis. 2006. gadā ja mēs paskatāmies uz, eh, uz eh, to cilvēku skaitu, kas tika nogalināts dažādos reģionos vai no dažādiem slāņiem, tad mēs redzam, ka tur bija studenti, mūrnieki, tirsniecības aģenti un tā tālāk. Un šeit mēs varam runāt par vairākiem simtiem cilvēku. Bet arotbiedrību bied, noslapkoto arotbiedrības biedru skaits ir pavisam mazs Jā, ir jāizvērtē vienkārši fakti tādi, kādi nu viņi ir, bet eh, daudzi vilto faktus un mēģina tādā veidā vispārīgi diskreditēt arotbiedrību kustību uh, Kolumbijā. Uh, vēl viena minūte, lūdzu. Mm, ir, ir pienākuši dati, ka uh, ir vairāk nekā simts arotbiedrību dalībnieku ir nogalināti. Uh, bet uh, kopumā bojā gājušo skaits ir mērāms daudz lielākos ciparos, un tas liecina par vardarbību mūsu valstī. Taču eh, ir, ir tiek izplatīti tikai dati par arotbiedrību dalībniekiem, un, un nav nekādas runas par pārējiem datiem. Un eh, ir arī jāņem vērā par arotbiedrībām runājot, ka šie dati var tikt minēti citu apsvērumu dēļ, arī personisku apsvērumu dēļ. Paldies! Uh, Tagad došu vārdu nākošajam runātājam, Alberto Vanegas kungam, kurš ir cilvēktiesību direktors uh, Eh, eh, eh, Kolumbijas centrālās arotbiedrības, no Kolumbijas centrālās arotbiedrības. Lies paldies! Paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sēdi, un es varu pārstāvēt uh, strādnieku arotbiedrību. Un es gribēju pastāstīt par agresiju pret arotbiedrībām, kas būtu jāņem vērā, tad, kad jūs runājat par to, vai vēlties pieņemt eh, privās tirzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbiju. Tātad pirms es sāku, es gribēju izskaidrot. Par to, ko teica Albero Franko kungs. Mūsu arotbrīvība ir izslēgusi viņu vai diskvalificējusi viņu eh, runāt par eh, brīvās tirzniecības līgumu eh, starp Eiropas Savienību un Kolumbiju. Es gribēju runāt par pastāvīgo mūsu arotbiedrību tiesību pārkāpšanu, jo nav iespējams šādu arotbiedrību vispār izveidot Kolumbijā vai arī organizēt, piemēram, strā, streiku un, un pakāpeniski zūd kop uh, līguma iespējas vai kop diskusiju, kop pārunu iespēja. Un tas tā jau notiek desmit gadiem ilgi. Kolumbija jau vienmēr ir kritisko valstu sarakstā. Uh, ja mēs runājam par arotbiedrību tiesību neievērošanu. Protams, arī cilvēktiesību neievērošanu kopumā 2009. gada martā Kolumbija bija iekļauta to 25 valstu skaitā, kas visvairāk pārkopja arotbi, arotbiedrību un e, strādnieku cilvēktiesības. Un tieši tādējādi e, tiek apgāsta valdības pozīcija, kura vienmēr uh, paziņo, ka tiek ievērotas cilvēktiesības šajā jomā, bet fakti, ikdienas fakti ir tādi, ka valdība pārkāp cilvēktiesības. 30% no parlamenta deputātiem pašlaik ir ieslodzīti cietumā. opozīcijas pārstāvjiem un arotbiedrības pārstāvjiem neļauj izteikties. Mums ir slepkavības, kas netiek atrisinātas. Un tajā visā piedalās armija. Jo, jo tieslietu sistēmā ir, ir eh, pārkāpumi, jo, piemēram, uh, paramilitāriem grupējiem tika iesniegts eh, arotbiedrību biedru saraksts, un tad šie te biedri tika nogalināti. Vairāk kā, nu, 60, nu, vairāk kā 60% no uh, arotbiedrību locekļiem ir nogalināti kopumā, tātad vairāk kā 60% no visiem nogalinātajiem ir arotbiedrību rodzekļi, un uh, kopējais skaits ir 540. 2008. gadā šādi bija 49 gadas, eh, gadījums, 7. gadā 39 un 9. gadā 40. Valdība norāda, ka šādos gadījumos e, ir pieņemts tiesas nolēmums e, vairāk kā 260 gadījumos, bet ja mēs paskatāmies uz šiem gadījumiem tā ciešāk, tad vairāk kā 96% no visiem pārkāpējiem e, tika cauri sveikā bez soda. Pēdējo divu gadu laikā ir bijuši 10,042 pārkāpumi, kas ir saistīti ar arotbiedrību uh, tiesību pārkāpumiem. Tātad mēs varam teikt, ka šīs te tiesības tiek regulāri pārkāptas. Ja mēs paskatāmies kopumā, tad varam redzēt, ka uh, vienu cilvēku nedēļā jau vairākus gadus tā vid vidēji vienu cilvēku nedēļā nogalina. Un tieši tāpēc starptautiskās organizācijas pievērš uzmanību Kolumbijai. Un šīs organizācijas norāda, ka Kolumbijai ir atbildība garantēt tiesības uz dzīvi saviem pilsoņiem, bet tieši otrādi. Uh, valdība norāda, ka tā ir it kā upuris, lai gan īstenībā valsts aģentūras, valsts iestādes ir atbildīgas par, eh, par eh, slepkavībām. Piemēram, 2006. gadā tā tika nogalināta trīs arotbiedrību locekļi no Marokas. Bet valdība norādīja, ka viņi ir krituši cīņās Savukārt augsti armijas pārstāvji uh, var tikt šajā gadījumā vainoti uh, par slepkavībām. Arī cilvēktiesību organizācijas uz to ir norādījušas, un, un, Un, un tieši tāpēc mēs gribam teikt, ka brīvot, privās tirzniecības līgumu nevajag parakstīt, jo starptautiskais eh, arotbiedrību, starptautiskā arotbiedrību kustība un Eiropas arotbiedrību kustība atbalsta mūs šajā jomā. Tā humanitārā krīze, par ko es tikko runāju, mēs esam pat tiešām smagi strādājuši, lai, š, lai šāda veida līgumi netiktu parakstīts starp Kolumbiju un EFTA un ar ASV. Tieši tāpēc mēs šodien izsakam savas lielās bažas par, pretrunīgi, par tiem pretrunīgiem apstākļies, kuros pašlaik atrodas Eiropas Savienība. Mēs saprotam, ka jūs vienmēr esat atbalstījuši cilvēktiesības, un tās ir daļa no līgumiem, balstoties uz kuriem Eiropas Savienība tikus izveidota. Savukārt, vēs arī VSP plus sistēmā ir cilvēktiesība prasības, kuras Kolumbija nav ievērojusi. Un tieši tāpēc nav iemesla, kāpēc Kolumbijas valdība um, varētu, vai, kāpēc Kolumbijas valdībai vajadzētu ievērot šīs te prasības, jo viņa tās nav parakstījusi. Un man liekas, ka mūsu gadījumā preferenču sistēmu vajadzētu apturēt. Tad vajadzētu veikt izmeklēšanu eh, par cilvēktiesību pārkāpumiem Kolumbijā. Mēs lūdzam jūs uh, nepanākt eh, vai nenodrošināt tādu startautisku vienošanos, startautisku piekrišanu šādam līgumam ar Kolumbiju, jo mums visiem ir jārespektē cilvēktiesības. Mēs esam pateicīgi jums par šo lielisko iespēju uzstāties, un mēs vēlam jums veiksmi eh, nākotnes darbā. Liels paldies! Thank you, Mr. Venegas. This, uh, now we have the Tātad mēs esam uzklausījuši divas pretrunīgas pozīcijas, kā jau es to biju gaidījis. Tagad mēs varētu uzsākt diskusiju. diskusiju. Varētu sākt ar Karlos Truhiļo Garcija, kas ir Kolumbijas vēstnieks Eiropas Savienībā. Tātad vēstniekums, kungs, jums tiek dots vārds. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Visvisnīgākie sveicieni jums un visiem komitejas locekļiem, protams, arī viesiem. Mēs gribam izteikt pateicību par jūsu interesi par situāciju mūsu valstī. Es gribētu aicināt priekšsēdētājus nodot dokumentus ar statistisko informāciju par uzlabojumiem Kolumbijā, uh, lai visi interesētie varētu šos dokumentus izlasīt brīvajā laikā. Otkārt, es gribēju teikt šīs komitejas locekļiem, kas strādā ar tirzniecības jautājumiem. Kolumbija ir valsts, kas atbalsta tirzniecību mēs vēlamies paplašināt savas ekonomiskās robežas, un mēs atbalstam uh, tirzniecības līgumu noslēgšanu ar dažādām pasaules valstīm. Mēs vēlamies aizsargāt investīcijas, un mēs arī uh, atbalstam dubultos aplikšanas ar nodokļiem atcelšanu. Izmantojot dažāda veida instrumentus, piemēram, uh, tirzniecības līguma noslēgšanu. Mēs uzlabojam situāciju, lai izveidotu instrumentus līdzsvaru sasniegšanai, un mēs ceram, ka tādējādi arī tiks uzlabot cilvēktiesību situācija Kolumbijā. Turpinājumā es gribēju teikt, ka Kolumbija ir ārkārtīgi pateicīga eh, par to, ka tai tiek eh, veikti maksājumi saskaņā ar VSP sistēmu. Uh, Un tādējādi tiek atzīta mūsu cīņa pret narkotiku izplatību. Un mums ir joprojām, vai arī nākotnē, jāatbilst dalīgās atbildības princips. Un arī Eiropas parlaments jau ir atzinis, ka mums ir jācīnās ar pasaules mērogu narkotiku tirdzniecības jautājumiem. Un e, galu galā Kolumbija arī uzlabos e, cilvēktiesību situāciju, jo cilvēktiesība aizsardzība ir universāls globāls mērķis, ko, uz ko tiecas arī Kolumbijas valdība un sabiedrība. Tieši tāpēc Kolumbija ir atvērta starptautiskai pāraudzībai un izpētēji. Manā valstī darbojas visas e, lielākās starptautiskās organizācijas, uh, mēs eh, piedalāmies starptautiskajā cilvēktiesību sistēmā, mēs atzīstam Amerikas tiesu lēmumus un arī cilvēktiesību tiesas lēmumus. Mēs arī aktīvi darbojamies ANO cilvēktiesību komitejā, kur mēs brīvprātīgi pakļāvāmies visu valstu mm, detalizētai izpētei Un šīs valsts varēja pārliecināties, vai mēs ievērojam uh, savas. Uh, vai mēs ievērojam uh, to, kas mums būtu jāievēro cilvēktiesību jomā. Vardarbība Kolumbijā uh, arī mūs satrauc, varbūt pat vairāk kā jebkādu citu, jo cilvēki, kas iet bojā vardarbības rezultātā, ir mūsu pilsoņi. Tieši tāpēc mēs pieliekam pūles, lai uzlabotu situāciju un esam pārliecināti, ka cilvēktiesību situācijas uzlabošana Kolumbijā uh, ļaus izbeigt vardarbību. Tieši tāpēc brīvās tirsniecības līdzekli eh, līgumi ir mehānisms, kas varētu palīdzēt beigt vardarbību. Jo tieši pateicoties šiem līgumiem radīsies jaunas iespējas, eh, tiks eh, investēti jauni līdzekļi, radīts jauna darba, jaunas darba vietas un daudzi cilvēki varbūt pārtrauks nodarboties ar nelegālo narkotiku tirzniecību un varbūt izvēlēsies mierīgāku dzīvi laukos. Protams, ka ir pretrunīgas pozīcijas eh, šajās debatēs, un es gribēju aicināt jūs informēt visus komitejas locekļus eh, par pēdējo ziņojumu, no komitejas, kas seko uh, rekomendāciju ieviešanai. Un šajā ziņojumā ir norādīts, ka situācija Kolumbijā ir uzlabojusies un vardarbība ir samazinājusies. Un ir tīpaši un konkrēti uh, vardarbība pret eh, arotbiedrību biedriem. Nobeigumā es gribētu teikt, ka lielākā daļa kolumbiešu atbalsta privās tirzniecības līgumus arī pētījumi uz to norāda, jo ja tiek jautāts uh, kolumbiešiem, tad 72% skaidri norāda uz to, ka, ka viņi atbalsta to, ka Kolumbija noslēdz brīvās tirzniecības līgumus. Un tie, kas ir pret šādiem līgumiem, tie ir minoritāte. Tas ir mazākums. Uh, Un ja šāda veida mehānismi, šāda veida schēmas tiks eh, Kolumbijai atļautas, tad tās uzlabos kopējo situāciju valstī. Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Alberto Čevarīs kungam, kas uh, nāk no Nacionālās uzņēmuma asociācijas un jums tiek dotas 5 līdz 6 minūtes. Jā. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Eh, man ir tas gods eh, būt šeit eh, parlamentā un runāt Kolumbijas uzņēmumu vārdā. Kolumbijas darba devēji ir apņēmušies ievērot uh, tirdzniecības nolīgumus un ļoti respektē šos tirdzniecības nolīgumus, jo īpaši tos, kuros ir runa par cilvēktiesībām. Pēdējo 15 gadu laikā mēs esam smagi strādājuši pie tādu mehānismu izstrādes, kas palīdzētu integrēt cilvēktiesību mehānismus mūsu darbā gan Kolumbijā, gan starptautiskā līmenī. Mūsu valstī eh, vardarbība ir situs augstu vilni pēdējo gadu laikā. Un Mēs vēlamies doties pavisam citā virzienā, un mēs gribam arī parādīt mūsu vērtības eh, pārējai pasaulē, lai mūsu izstrādājums un pakalpojums pieņemtu starptautiskajā kopienā un, eh, un, eh, un lai tie cilvēkiem asociētos ar cieņu pret cilvēktiesībām. Mēs strādājam pie sadarbības programmām, mēs to esam darījuši jau vairākus gadus 2001. gadā jau mēs saņēmām finanšu atbalstu no Zviedrijas valdības, un mēs bijām iesaistīti divpusējā programmā ar Zviedrijas valdību, un tur tika iesaistīti arī Kolumbijas eh, strādnieki, tika padziļināts sociālais dialogs, tika mēģināts uzlabot eh, nodarbinātības attiecības un apstākļus. Uh, Es esmu arī eh, starptautiskās darba organizācijas eh, valdes eh, loceklis un, un citu organizāciju dalībnieks. Starptautiskajā darba organizācijā mēs tiecamies panākt nolīgumu slēgšanu. Mēs panācām arī trīspusēju nolīgumu starp Kolumbijas valdību un darbiniekiem. Uh, Un mēs mēģinām panākt eh, lielāku taisnīgumu mūsu valstī. Mēs apzināmies vajadzību samazināt noziedzības rādītājus, jo īpaši attiecībā uz eh, arotbiedrību biedriem. Mēs esam norādījuši, ka arotbiedrībām mūsu valstī ir jābūt pietiekamiem resursiem, lai tās varētu likt lietā atbilstošas aizsardzības sistēmas saviem dalībniekiem. Uh, un uh, piedalīties izmeklēšanas procesā. Mēs vēlamies grozīt savu tiesību aktus un, lai sasniegtu šos mērķus, pēdējo trīs gadu laikā mūsu valstī mēs esam palīdzējuši izstrādāt starptautiskās darba organizācijas ziņojums par mūsu valsti, un šajos ziņojumos mēs varam pamanīt, ka Kolumbijā vērojams progress. Starptautiskā darba organizācija ir paudusi apmierinātību par mūsu jauno asociācijas nolīgumu un eh, kurā, kurā tiek aizstāvētas arī pulcēšanās brīvība un citas brīvības. Mēs arī panācām vienošanos eh, par algām ar galvenajām trim arotbiedrībām. Mēs izstrādājām vienotu deklarāciju. Un, manuprāt, šo deklarāciju vajadzētu izpētīt šeit parlamentā detalizētāk. Šajā deklarācijā mēs aicinām pazemināt inflācijas rādītājus. Pērn inflācijas rādītāji bija 2%, Un deklarācijā ir uzsvērts arī tas, cik svarīgi uzlabot sociālo dialogu, un mēs esam apņēmušies pie tā strādāt šogad. Deklarācijā mēs aicinājām arī pārskatīt Venecuēlas valdības politikas stratēģijas, kas uh, ierobežo tirzniecību starp Kolumbiju un Venecuēlu. Mūsuprāt, tirzniecības apjoma samazināšanās starp šīm valstīm var radīt lielus draudus gan Kolumbijai, gan Venecuēlai. Un mēs aicinām uh, samazināt uh, visu veidu vardarbību Kolumbijā, neatkarīgi no tās iemesliem un izcelsmes. Šajā deklarācijā mēs aicinām politiskās partijas pārtraukt atbalstīt teroristu organizācijas mūsu valstī. Mēs arī aicinām pielikt punktu nelegālajai nodarbinātībai Varbūt 50% mūsu darbinieku ir nelegāli nodarbināti. Tā devētā melnā tirgus nodarbinātība. Mēs aicinām arī tiekties uz labākiem apstākļiem arotbiedrībām un strādniekiem. Mēs aicinām tiekties uz šiem mērķiem kopš 2004. gada un uzskatām, ka ka Kolumbijas uzņēmumu kopējie ieņēmumi 2% no šiem kopējiem ieņēmumiem vajadzētu būt jāatvēl arotbiedrību atbalstam. Mūsu prāt ir vajadzīga, vajadzīgs lielāks sadarbības programmu skaits uh, valstī starp mums un arotbiedrībām, un tas varētu dot labumu visiem. Uh, un mēs ceram, ka šis nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju tiks apstiprināts. Man te ir radusies problēma, jo mēs bijām nolēmuši atvēlēt šai diskusijai tikai vienu stundu un nevairāk. Ir atlikuši vēl septiņi runātāji. Ja es dodu katram divas minūtes, tas nozīmēs, ka vēl vajadzēs 14 minūtes, bet tik daudz laika man nav. Varbūt es aicināšu jūs tieši pievērsties jautājumiem un izvairīties no dažādiem apsvērumiem, kuri varbūt nav nepieciešami šobrīd. Un gal galā mēs esam šeit, lai uzklausītu mūsu viesus, tāpēc vajadzētu dot arī viņiem laiku atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es sākšu no EPP pārstāvjiem Karlos Salve. Ai. Paldies priekšsēdētājs, mēģināšu izteikties tik īsti, cik vien iespējams. Man ir pāris komentāri attiecībā uz situāciju Kolumbijā, runājot par cilvēktiesībām. Situācija pavisam noteikti nav ideāla, un te mums ir jāraugās realistiski un jāstrādā pie tās uzlabošanās. Ja mēs eh, analizējam Kolumbijā izdarītos noziegumus kopš 2001. gada, jau ir vērojama situācijas uzlabošanās. Eh, rādītāji ir samazinājušies par 45%. Un eh, runājot par vardarbību pret arotbiedrību biedriem. Vardarbība ir samazinājusies par vairāk nekā 80%, par 81%, un Kolumbijas valdībai ir izdevies samazināt vardarbības rādītājus. Es varētu vēl minēt datus. Apvienotās nācijas ir ierosinājušas Meksikai ieviest nevalstisko organizāciju aizsardzības sistēmu, kas jau pastāv Kolumbijā. Uh, Un arī šeit eh, tie ir Kolumbijas valdības panākumi šīs politikas ieviešanā. Un kā jau vēstnieks norādīja, Kolumbijas iedzīvotāji atbalsta brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšanu. Viņi uzskata, ka tas eh, padarīs valsti demokrātiskāku. Un visbeidzot, nolīgums pavisam noteikti arī uzlabos situāciju Kolumbijā, un mums vajadzētu dot šo iespēju Kolumbijas iedzīvotājiem. Paldies priekšsēdētāji, nākamais runātājs. Kad mēs noslēdzam brīvās tirzniecības līgumu ar citu valsti vai, vai strādājam pie preferenču sistēmas, ir jāņem vērā kāds ir šī soļa izdevīgums. Un te nav īsti saprotams, mēs, eh, kad mēs eh, dzirdam visus šos datus par vardarbību, tad eh, jautājums ir, vai šī vardarbība neturpināsies. Un es gribētu jautāt vēstniekam, vai, vai, vai nesakos turpmāki pārkāpumi. Un otrs jautājums e, - cīņa pret vardarbību. Te pavisam noteikti ir vērojams e, nodalījums valsts autoritātēs. Ja runa par saikni ar paramilitārām vienībām, kad es dzirdu par korupciju kongresu un senatoru vidū, un arī to, ka 30% deputāti ir saikni ar paramilitāriem grupējumiem un politikas spēlētāju biogrāfijā ir redzama saikne ar paramilitāro sfēru. Jā, varbūt uzdodiet savu jautājumu pusotru minūtu palikusi. Jāsaka runātājs, tad es varu redzēt, ka uh, ir uh, pavisam noteikti uh, jānodala vardarbība no valsts institūcijām. Katrīnas Pierdāls kundze. Paldies priekšsēdētājs, mēģināšu izteikties īsi, un es pateicos par to, ka šī diskusija sākās. Un te ir jārunā par VPS noteikumiem. Man šeit ir dokuments, jo es vēl joprojām mēģinu apgūt šo sistēmu, un te ir teikts, ka VPS plus labuma guvējiem ir arī efektīvi jāievieš 27 konkrētas starptautiskās konvencijas cilvēktiesību jomā un tā tālāk. Mani tas pārsteidz, jo pagājušajā nedēļā es piedalījos sanāksmē, kur mēs analizējām situāciju Šrilankā. Tur izmeklēšana jau ir notikusi, un tikai septiņus, mē, septiņi mēneši pagājuši kopš liela pilsoņu kara beigām. Un mani pārsteidz tas, ka šeit melns uz balta rakstīts, ka ir neapgāžami pierādījumi par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, arotbiedrību biedru slepkavībām, skolotāju slepkavībām, zemes eh, pārņemšanu. Ir ļoti daudz pierādījumu, un tomēr valdība mums apgalvo, ka situācija nemaz nav tāda. Es vēlētos, lai komisija izmeklētu šo situāciju. Tas ir mūsu pašu labā ja mēs noslēdzam šo līgumu, tad es gribētu zināt, kad komisija plāno sākt šo izmeklēšanu, vai viņi plāno to sākt, vai mums tas ir jāsāk. Zaļo pārstāvis. Merci, monsieur le président. Uh, je suis toujours surpris d'entendre euh, quand il y a. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mani vienmēr pārsteidz, uh, kad cilvēki runā par sankcijām ar mērķi panākt cilvēktiesību ievērošanu. Kad ir vērojami šie draudi, tad varas iestādes vienmēr sāk runāt par cilvēktiesībām. Un man vienmēr pārsteidz šāda notikuma attīstība, bet manuprāt, darba apstākļus un algas ir jāaizstāv nevis uzņēmumiem vai valdībām, bet arotbiedrībām. biedrībām Bet es tā saprotu, ka Kolumbijā nemaz nav atlicis tik daudz arotbiedrību biedru. Un es domāju, ka viņiem visiem ir jāpiešķir Saharova balva no parlamenta puses, jo, kad mēs raugāmies uz represiju līmenī pret arotbiedrību biedriem šajā valstī, slepkavības, pazemošanas, manuprāt, viņi visi ir pelnījuši Saharova balvu. Un te nu mēs esam situācijā, kur ir milzīgas problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu, ar sociālo tiesību ievērošanu, un statistikas dati savukārt liecina, ka par 45% ir samazinājies slepkavību skaits. Manuprāt, Kolumbija ir valsts, kur e, tiek slepkavots un pazemots visvairāk arotbiedrību biedru, un te ir kaut kādi dubulti standarti. Uh, mums Kolumbijas un arī Šrilankas gadījumā vajadzētu pētīt, kas īsti notiek, un apturēt darbu pie brīvās tirzniecības nolīguma. Ietekmes novērtējumi liecina, ka sociālā vardarbība tikai palielināsies. Mums ir jāveic izmeklēšana, komisijai jāvelc izmeklēšana, un atvainojiet, bet Spānijas sociālistiem ir jāpārstāj aizstāvēt šeit iesaistīto Spānijas uzņēmumu intereses. Jans Sārtils no ECR. Paldies priekšsēdētājs runāšu čehu valodā. E, Priekšsēdētāja kungs, pirms es uzdodu savu jautājumu, Mani bažīgi dara šeit nosauktie statistikas dati. E, ja mani kāds noslepkavotu kaut kur ārpusē, mani neiekļautu kā vienu no Eiropas parlamenta noslepkavotajiem, bet gan kā Čehijas republikas pilsoni. Un ir, varbūt ir jārunā par uh, upuriem kopumā Kolumbijā mani interesē, cik lielā mērā situācija ir uzlabojusies 10, 15 gadu laikā, vai ir vērojama kāda ievērojama izmērāma uzlabošanās. Un es arī labprāt vēlētos zināt, kāda būs ietekme uz Kolumbijas ekonomiku un uz eh, Kolumbijas iedzīvotāju dzīvi, kad, kad pārstās darboties VPS plus sistēmu un netiks noslēgts nolīgums. Ik viens eh, šeit runā par cīņu pret, eh, par, par nodarbināto tiesībām, bet vai te mēs nepanāksim pretējo? Un situāt, kolēģis jau pieminēja Šrilankas situāciju. Es neatbalstu VPS plus sistēmas pārtraukšanai, bet es arī neatbalstu Kolumbijā notiekošo. Paldies! Tagad Ričārds Hoveta kungs. Mēs patiesībā vēlamies labas attiecības ar Kolumbiju, un es ceru, ka kādu dienu mēs varēsim parakstīt šo nolīgumu. Es esmu pār, pārliecināts tagad, ka 60% visu noslapkoto rotbiedrības biedru pasaulē apliecina cīņu par, par tiesībām. Bet man ir jautājumi. Mēs no Vanbeika kundzes dzirdējām, ka ir 2600 gadījumu par ar, attiecībā uz arotbiedrību biedru slepkavībām. Cik daudzi no šiem gadījumiem ir izmeklēti un cik daudzos no šīm lietām ir uh, apsūdzētie. Un jo īpaši jautājums Kolumbijas vēstniekam, pieņemot, ka jūs esat apņēmies ievērot eh, cilvēktiesību konvenciju piekrītot VPS, plus, kā, kā jūs eh, vēl vairāk apņemsieties ievērot cilvēktiesības ar eh, brīvās tirzniecības līgumu? ir aptuveni 50 lapu dokumenti, kas apliecina cilvēktiesību pārkāpumus kādi, kādi ir tie jūsu standarti, līdzīgi kā Baronis Eštona savā vēstulē uh, uzskaitīja, ir norādīts, ka brīvās tirzniecības nolīgumā būs cilvēktiesība klauzula, un šo nolīgumu varēs pārtraukt, ja būs cilvēktiesība pārkāpumi. Ka, kāda būtu apsvēruma pārtraukt šo nolīgumu, ja situācija ar cilvēktiesībām jau ir tik ļoti bēdīga? Lopezes kundze no zaļajiem, kā citi jau teica, mums vajadzētu uh, Mums vajadzētu atstāt spēkā VPS, plus, ja valstī izdodas uzturēt cilvēktiesību standartus. Ja mēs turpināsim tālāk ar šo tirzniecības līgumu, manuprāt, tā būs nepelnīta balva Kolumbijai un arī tādējādi tiks devalvēti šie tirzniecības instrumenti un arī mazināsies uh, Eiropas Savienības, uh, uzticība Eiropas Savienībai. Uh, Teiktais par Kolumbijas atbalstu cilvēktiesībām nemaz nav pārliecinošs, un, manuprāt, otrais runātājs eh, pauda tādus šokējošus datus par vardarbības līgumu mm, radītājiem. Ir vēstuli no Eiropas eh, arotbiedrību konfederācijas, kurā ir pausts nosodījums un bāžas par arotbiedrību biedru slepkavībām Kolumbijā. Šie radītāji nav līdzīgi nevienā citā valstī. 2008. gadā tika nogalināti 76 arotbiedrību biedri un 49 no viņiem bija kolumbieši. Līdz ar to es vēlos vēstniekam jautāt, cik daudzi no šiem noziedzniekiem patiesībā ir valsts aģenti un cik daudz no šiem darbiniekiem vēl uzdrošinās kļūt par, kļūt par arotbiedrību biedriem, kad kad tiks pārtraukta šī kriminalizācija. Mēs esam lūguši veikt uh, izmeklēšanu no komisijas puses, un ja tā nenotiks, tad, manuprāt, mums ne tikai vajadzētu pārtraukt VPS, plus, bet arī nevirzīties tālāk uz brīvās tirzniecības līgumu. Goja pārstāvis. Man šķita tāds neparasts uh, eh, Olorāmas kunga ieguldījums. Uh, viņš runāja strādnieku vārdā, bet te pašā laikā aizvadīja savu laiku pierādot, ka ir krities nogalināto arotbiedrības biedru skaits. Faktiski situācija ir tāda, ka sistemātiski ir bijusi vēršanās pret Kolumbijas strādniekiem, tāpēc, ka viņi ir iesaistīti šajās aktivitātēs. Viņus ir nogalinājuši, lai izveidotu baiļu un draudu atmosfēru, kas lielā mērā nāk par labu biznesa struktūrām, kas var tādējādi izmantot darbiniekus. Ir skaidrs, ka šeit ir vērojama militāra iesaistīšanās, ir soda grupas, un vēstniekam ir jāpievēršas arī šīm problēmām. Te nav minēta Eiropas Savienībā balstītas transnacionālas korporācijas loma. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir atzinušas, ka uzņēmumi piedalās šajā vardarbībā, un, manuprāt, to vajadzētu izmeklēt. Paldies, Nikolai Rinaldī Alde. Paldies, priekšsēdētāji. Saistībā ar šo situāciju un diskusijām, manuprāt, ir viena neskaidrība. Kolumbija ir Latīņa Amerikas valsts, kurā ir vērojams ļoti augsts vardarbības līmenis. Un te nav runa tikai par valdību, bet arī par visām vietējām iestādēm un struktūrām. Dati runā paši par sevi. Aptuveni 60% arotbiedrību biedru, kas pasaulē nogalināti, ir bijuši Kolumbijas arotbiedrību biedri. Un ja mēs velkam paralēlis ar Šrilanku, Es eh, personīgi esmu pret VPS plus sistēmas apturēšanu Šrilankas gadījumā. Manuprāt, mums vajadzētu meklēt atšķirīgus pasākumus šīm abām valstīm. Eh, runājot par sarunu sākumu par brīvās tirdzniecības nolīgumu, un es to saku visām politiskajām grupām šeit, manuprāt, mums vajadzētu uzņemties iniciatīvu un Inte vārdā iesniegt mutiski atbildāmu jautājumu diskusijai plenārsēdē februārī vai martā, lai mums būtu atbilstošs institucionāls ietvers mūsu diskusijām, un mēs varētu redzēt, kas tad mūs atbalsta, un lai mēs varētu pārliecināties, ka komisija atbilstošā mērā uzņemas savu atbildību, jo īpaši tās jaunajā sastāvā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iesniegt mutisku jautājumu un tad izdarīt secinājumus. Vai varbūt koordinatori varētu apspriesties par šo lietu? Tagad sociālistu pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji! Es teicu Davidam Mārtinam, ka viņa lūgums netika reģistrēts. Mums ir dati, kas skaidri liecina, ka Kolumbijā ir vērojami cilvēktiesību pārkāpumi. Te ir vērojamas pāris pretrunas. Ir uz tiek uzskatīts, ka eh, cilvēktiesību pārkāpumi sarežģīja situāciju valstī, bet te pašā laikā neraugoties uz pagātnes šausmām, cilvēki uzskata, ka ir vērojama uzlabošanās un ka valsts ir rīkojusies, lai panāktu šo uzlabošanos, izmantojot tiesiskus un administratīvus instrumentus. Un šie abi argumenti ir pretrunā viens ar otru. Es vairāk sliecos ticēt pēdējam. Manuprāt, mums vajadzētu atbalstīt jauno attieksmi, ko mēs manām Kolumbijas valdībā. Manuprāt, vajadzētu apstiprināt eh, tirzniecības līgumu ar cilvēktiesību klauzulu un uzraudzības un konsultāciju sistēmu. Es ticu, ka, es uzskatu, ka mums vajadzētu nevis izslēgt Kolumbiju, bet iekļaut Kolumbiju. Kolumbijas valsts un valdība nožēlo savu pagātni un dodas nākotnē pavisam citā virzienā mēģinot eh, sadzīvot vienā realitātē ar citām valstīm. Tik tālu mans viedoklis. Nu, es atvainojos, ka nepamanīju iepriekš, eh, iepriekš ka lūdzat vārdu. Nu, labi. Tas likās divi jautājumi man tikai. Pēdējiem runātājiem būs jautājums uz pārstāvu uzņēmējus. Um, viņš uzskatīja diezgan lielu sarakstu ar visdažādākām vēlumiem par vēlmes attīstīt sociālu dialogu un nodrošināt aizsardzību arotbiedrībām. Jautājums, kāpēc tā ir viena tikai mēķi? Kāpēc tas nav īstenots? Kāpēc e, vai vienkārši trūks valdības atbalsta vai kā cits problēmas to kavē? Otrs jautājums vēstniekam. Tas atsaucas uz Bietas kundzes. Un tāpēc citu arī kolēģi izteikto komentāru. Ja mēs tiešām uzskatām, ka cilvēktiesību situācija Kolumbijā ir uzlabojusies, tad kāpēc gan mm, neuzaicināt Eiropas komisiju, lai tā veiktu neatkarīgu novērtējumu par cilvēktiesību situāciju Kolumbijām. Paldies! Manuprāt, tas um, nozīmē, ka mums jāuzklaus arī komisija, bet tā kā mums ir jāuzklaus arī mūsu runātāju vēlreiz, tad uh, es nevarēšu dot komisijai vairāk kā trīs minūtes, bet ir vairāk jautājumu, kurus droši vien komisijai vajadzētu arī atbildēt. Bet tiešām Kolumbija ir ievērojusi visus standārts, un kāpēc, ka mēs nevaram uzsākt šīs sarunas? Tad došu vārdu komisijas pārstāvim, kas ir uh, Tirzniecība ģenerāla direktora vicedirektors, jeb direktora vietnieks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es teikšu, ka. ka šī viedokļa apmaiņa pēcpusdienām. Nu, ko komisija to ļoti rūpīgi ir sekojuši un izpētījusi informāciju, kas tai bija pieejama, un, un iegūs informāciju visdažādākiem avotiem attiecībā uz Kolumbiju un par konkrētajām VSP, VPS eh, plus prasībām attiecīgi šajās konvencijās. Mēs esam ņēmuši vērā ziņojumus no starptautiskām organizācijām, un ir pēc tam skaidrs, ka situācija nav perfekta. Un ir atsevišķi lietas, kas dara nopietnas bažas. Bet ir arī vērojams nozīmīgs progress atsevišķu trūkumu novēršanā, kuras ir iepriekš identificējušas svarīgās organizācijas. Eiropas komisija ir sadarbojusies ar Kolumbijas valdību un veidojuši šo nopietno cilvēktiesību dialogu. Un komisija uzskata, ka šis dialogs ir veid, palīdzējis uh, Kolumbijas valdību daudz pozitīvāk un aktīvāk arī iesaistīties politiskā dialogā ar komisiju, kas ir ļoti svarīgi arī šajā uz bonusiem vērstās politikas īstenošanā, kas atspūgļos VPS plus režīmā. Lūk, tāds ir komisijas skats uz aktuāro uh, situāciju Kolumbijā. Savukārt situācija Šrilankā ir atšķirīga. Te nav bijusi nekāda sadarbība ar komisiju, nec pirms, nec arī izmeklēšanas laikā. Mm, arī šīs atšķirīgās situācijas arī nekādā veidā nav atrisināts. Mēs uzskatām, ka tiešām aktīvas politikas īstenošana nozīmē konkrēts rezultāts. Un domāju, ka mums ir jādod iespēju Kolumbijai īstenot tās rekomendācijas, ko ir izstrādāta starptautiskā darba organizācija un arī ANO. Un šīs ratificētās konvencijas tad tiktu arī pilnībā ieviests. Labi, līdz ar to esam noslēguši jautājumu loku un uh, uzklausījuši komisiju. Tagad um, jau tuvojamies mūsu diskusiju noslēgumam un došu vārdu mūsu viesiem. Tieši tādā pašā kārtībā, kāds jau tas bija iepriekš, un došu vārdus pirms Franko kungam. Jums 5 minūtes, lūdzu. Franko Valderrama. Paldies! Nu, ko gribu norādīt, kā tāpēc kā attiecībā uz kolēģi Vanegas, kur izskanē viedoklis, kā um, arotbiedrība nav devusi viņam kompetenci um, izteikties jautājumā, nu tas tieši tā, tas attiec jau vairāk gadu garumā. Un tas jautājums tā tas ir kārtots. Kad es uh, pirmoreiz runāju, es uzteicu, ka es gribētu runāt visu arotbiedrību vārdā, bet gribu norādīt, ka mūsu arotbiedrība ir mainījusi savu nostāju attiecībā uz nolīgumiem, kas šobrīd ir sagatavoti 2009. gada laikā. Līdz ar to Es gribu vēlreiz uzsvērt to, kā es saku, to, ko jūs varat arī at, iepazīties internetā. Un tad mēs runājam par konkrētu datumu, ka mēs varētu jau to redzēt. Bet, protams, arī arvien neatrisināti jautājumi. Un CTU, tātad arotbiedrību pārstāvi, nedomā, ka viņam būtu svarīgi argumenti šajām diskusijām, un mums jāatzīst, ka nu, tā tas ir. Tāpat gribu jums atgādināt, ka mēs pārstāvam vairākumu viedokli savā privāto, privātā sektora atbiedrību konfederācijā. Un tad es pārstāvu šo vie, vairākumu viedokli sektorā un attiecībā uz VPS un brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Tad es runāju 14 miljonu darbinieku vārdā. Vai tie tiešā vai netiešā veidā tiek iesaistīti? Un kāds ietekmēs viņu dzīves? Es vēlos jums sniegt vienu piemēru. Es nāku no reģiona, kurā esmu strādājis arī ilgus gadus, piecus gadus, cieši kopā ar lauksaimniekiem un strādniekiem, kas nepārstāv uh, vairākuma organizāciju šajā reģionā, bet tomēr ir vairākas filiālis. Un esam piedzīvojuši 99. 90. gadu vardarbību, ko tieši nodarīja kaujinieku kustība. Un mums kopš 2001. gada vairs nav šādas vardarbības piedzīvot, nav neviens nedīts nogalināts, un tāpat nav bijuši arī šāds arest, negaidīti aresti. Tāpat um, varas iestādes ir ievērojušas arī mūsu tiesības uz streiku. Mums ir bijušas plašas diskusijas par mūsu strādnieku, ja darbņēmēju vienošanos un koplīgumiem, un tās ir vērtības, kas tiek atspoguļots un tāpēc gribu to precizēt, arī runāt par citiem dokumentiem, kas tiek pievienot pielikumā šim dokumentam. Lūk, tas ir vēl cits ierocis, ko mēs varam izmantot savā aizstāvībai. Un tas ir nevis no janvāra, bet gan pagājušā gada jūnija dokuments, un, un to ir parakstījis Revera, kas ir parlamenta kandidāts šobrīd un tad, kad tā tad mainījis un iegūs jaunu lomu. Šis nu ir dokuments, kas īstenībā neatspoguļo patieso situāciju. Es to atsaucos, jo mūsu organizācija, ko es pārstāvu, bija pilnīgi pret to streiku, kas notika pagājušā gada maijā un jūnijā. Tā kā mēs paudām savu noraidījumu Tas, lūk, um, tika atspoguļots arī šajā dokumentā. Bet tas ir sagrozīts attiecībā uz to, kas notika praksēm. Mēs redzam, ka vienkārši e, šādi oportunisti um, vēlas izmantot arī šajā centrālajā arotbiedrību um, vien, apvien savienībā. Un starptautiskos formos mēs aizstāvām savu nostāju, ja mēs vēlamies būt droši par to, ka mūsu valsts necieš. Mēs gribam, lai piedalītos visi, visi, lai piedalītos šajā diskusijās. Paldies, priekšsēdētāji. Labi, tālāk man Igas kungam vārds. Paldies. Pirmkārt, gribu precizēt lietas. Trīs darba padomas ir apvienotas zem vienas izpildu valdes. Tātad viņam šim padomēm ir viena valde. Un tā kā mēs pārstāvām, viņas pārstāv mūsu starptautiskā arēnā, viņas tieši aprunā mūsu valsts vārdā. Un ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un ja mēs uzmanīgi visām lietām nesojam, tad sanāk, ka mēs atspēkojam um, valdības pārkāpumus, kas pārstrādā starptautiskajos atzinumos, ziņojumos. Uh, Piemēram, ir um, starptautisko um, organizāciju sagatavotais uh, ziņojums, ko finansē Eiropas Savienība, kas tieši iestājas par cilvēktiesībām, ne tikai strādnieku tiesībām, bet par plašākā nozīmē um, cilvēktiesībām nodrošinātu studentiem, darbiniekiem, pamatiedzīvotājiem, visiem, kas darbojas dažādās organizācijās, lai viņi saņemtu vajadzīgo atbalstu un uh, katrā ziņā mēs vēršam starptautisku uzmanību, mēs arī strādājam starptautiskās akcijas kampaņas, lai nodrošinātu cilvēktiesību aizsardzību Kolumbijā. Tieši tāpēc mēs esam norādījuši, ka mūsu viedoklis, mūsu arotbiedrības viedoklis ir tas, ka šis brīvās tirzniecības um, līgums nav, ne to nedrīkst parakstīt ar, to nedrīkst parakstīt ar valdību. Nu labi, mēs zinām, ko arī tas saka um, vēstnieks. Viņš ir gatavs iepazīties ar visiem pētījumiem par cilvēktiesību situāciju. Man, protams, tad interesē šo diskusiju laikā, kāpēc tad tikai tagad. Taču ir nopietni pētījumi jau veikti iepriekš, daudz nopietni. Un lūk, tie nozīmīgi eh, dati, kas ļauj mums veidot politiskās diskusijas. Un skatīties, kā to varam attīstīt tālāk. Tā kā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir eh, katrā ziņā pirms parakstām brīvotirdzniecības nolīgumu ir šāds nozīmīgs pētījums, kas atklāja cilvēktiesību situāciju. Turklāt, Kolumbijā, kad mūsu darbinieki, strādnieki um, sāka cīnīties par cilvēktiesībām vairākos reģionos, uh, kur cilvēki nopietni cieta, vai īstenībā, kad viņi stāvokļi bija nu gluži kā vergiem, kur cilvēkiem bija jācer cukurniec, cukuražošanai, viņi vispār to darīja bez jebkāda līgumiem un uz zināmiem noteikumiem, kas bija, nu, pielīdzinām vergu stāvoklim. Un mūsu iekavās eh, arotbiedrību draugs, eh, kurš runā par um, sociālo īpašumu, ko bauda šādi strādnieki un par to, ka šāds pakalpojums viņi var tālāk piedāvāt citiem, tas nozīmē tikai to, ka viņi paši pārkāpj starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Jo šie strādnieki saņem tādu naudu, par ko viņiem ir jāmaksā darbiniekiem, pakalpojumiem un jānosaka pašiem sava alga. Mēs vienkārši redzam, ka viņus eksploatē kooperatīvi īpašnieki. Ja mēs skatāmies uz straiku, ko piedzīvojam Bajērā, kurā piedalās 15 tūkstoši, nu tas nebija kaut kas tāds nepamanāms. Ne, īstenībā, netik daudz par streiku mēs varam runāt, bet par to, kas notika aiz tā, kas īstenībā bija signāls tam, ka darbinieki vairs nespējas paciest neiespējamo situāciju, kur pilnībā tiek iznīcināta un aizskart cilvēku cīņa. Tā kā viņi sagaidīja, ka kaut kas ir jādara, lai nodrošinātu savu ģimeņu aizsardzību, lai iestātos par ģimeņu un bērnu tiesībām. Lietām, kuras viens laiku tiek um, it kā izvairās, par kurām negrib runāt, mūsu valstīm. Kam vajadzētu nodrošināt to, ka tiek aizsargāts darbinieku tiesības. Tālāk parunāsim. 270 um, tiesas nolēmumu. Ja mēs paskatāmies, ka tiešām būtu patiesā tiesa, tad šīs 700 tiesas lēmumu, kas ir bijuši Mums visiem katrs būtu jāpārskata. Paldies! Nu jā, paldies. Man šeit tiešām bija ļoti atklāta diskusija. Gadā ziņā mēs tādā esam labāk informēti par situāciju Kolumbijā. Un kā līdz ar to varam veidot savu nostāju par zinām piekāpšanos šajā VPS plus režīma ietvaros. Vēlos īpaši pateikties viesiem, īpaši galveniem abiem runātājiem. Un paldies, te arī izbeigsim eh, šīs diskusijas šodien. Tālāk turpināsim ar. Number 15 of our agenda. May I call your attention, please? Those who are leaving the room. Tā, turpināsim 15. darba kārtības jautājumu un tie, kas doties prom, lūdzu, dariet to iespējami ātri. Lūdzu, nesanājieties te zālē.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 Meeting, are... Labi, darbs tuvojas beigām, bet vēl neesam pabeiguši, tā ka lūdzu saņemieties. Uh, 12. New developments in... 12. darbkārtības jautājums jaunākās norises saistībā publisko iepirkumu. Nu, šis ir jautājums, kas ir, ir tieši IMCO komitejas atbildībā kompetence. Uh, Mēs savukārt pie um, strādājam, lai sagatavotu atzinumu par šo ziņojumu. Tātad par IMCO sagatavotu atzinumu. Mūsu referents Margaret Sadahans. Vēlos atgādināt, ka valsts iepirkumi ir kļuvis atkarīgi nozīmīgs jautājums arī starptautiskajai tirzniecībai. Lai gan tas varētu jūs pārsteigt, ka tomēr mums nav izveidota uh, um, Pasaules tirdzniecības organizācijā šāda daudzpusējā nolīguma sistēma. Bet jā, paši publiskie iepirkumi jāveic diezgan daudzpusīgi pēc sava rakstura. Piemēram, Ķīna vēl arvien nepiedalās šajā mm, daudzo pušu mm, publisko iepirkumu mm, kārtībā. Lai gan šīs sarunas ir iesāktas, bet šobrīd ir apturēts. Uh, Eiropas komisija uzskata, ka šis jautājums ir eh, jāturpina skatīt, un to jau paudis arī pagājušajā gadā oktobrī. Mēs gribam atgādināt, ka starptautiskajā tirzniecībā un iekšējā tirgū šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tieši tāpēc Inta komiteja ir nozīmēta, ka atbildīgi par starptautisko tirzniecību, un šajā gadījumā mēs ieņemam īpašu lomu. lai norādītu arī uz starptautiskas tirdzniecībiem aspektiem publisko iepirkumu jomā. Un tieši tāpēc es aicinu, ka mēs sagatavojam šādu atzinumu un došu vārdu mūsu referentei. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Man ir patiesi prieks, ka es varu arī tagad jums iepazīstināt ar šo jautājumu. Un tā kā mums arī pēcpusdienā bija e, publiskā uzklausīšana IMCO komitejā par valsts iepirkumiem, ja publiskiem iepirkumiem, es ar lielu interesi sekoju ekspertu viedokļiem par konkrētajām direktīvām, kas šobrīd šo jomu regulē. Un arī par to, kā Lisabonas līgums to ietekmēs un kā īstenībā nav vajadzība izstrādāt papildus licences. Nu, tā kā šī situācija tieši skar iekšējo tirgu, tad arī IMCO attiecīgais referents, mm, referente vēlas tam pievērst īpašu uzmanību. Nu, es savukārt gribu pievērsties tieši mūsu jautājumiem, un es mm, esmu priecīgi, ka šo jā, uzklausīšanu IMCO komitejā arī varēju piedalīties. Uh, Un gribu akcentēt vairākas lietas, ko arī darīju zinām šajā publiskā uzklausīšanā. Eiropas saimnības tirgu nosaka atvērtības princips. Līdz ar to trešās valsts var piedarīties arī publiskajos iepirkumu konkursos saskaņā ar Eiropas likumdošanu un starptautiskiem nolīgumiem par publiskajiem iepirkumiem. Publiskie iepirkumi tirgi trešajās valstīs nevienmēr ir atvērti. Nekad, vismaz ne tādā mērā, uh, kā tas ir Eiropā, un līdz ar to šie nolīgumi um, būtu tad uh, veids, kā mēs varam garantēt šādu savstarpēju mm, ievērošanu principu, bet Eiropas uzņēmēji bieži vien runā par sarežģījumiem. Par to, ka ir grūtības iekļūt trešo valstu tirgumu. Tomēr šī situācija ir ļoti sarežģīta tajās trešās valstīs, ar kurām mums vispār nav nolīguma attiecībā uz publiskiem iepirkumiem. Līdz ar to papildus mēs esam ieviesuši šādu papildus um, praksi, kas nozīmē papildus ierobežojumus uh, tirgiem. Piemēram, Ķīna pavisam nesen izveidoja sistēmu, kurā nosaka procesu, kā tiek akreditēti uh, vietējie produkti, un katrā ziņā arī tādiem tieši dot priekšroku. Arī valsts iepirkumos. Tas nozīmē, ka priekšroka tiek dota vietējiem ķīniešu uzņēmumiem, un mūsu uzņēmēji bieži vien baidās, ka līdz ar šo akreditāciju un reģistrāciju viņi var uh, izpaust svarīgo ražošanas noslēpumu. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs varam nodrošināt daudzpusējus nolīgumus caur Pasaules tirnocības organizāciju, kurā šobrīd Eiropas Savienība jau arī risina sarunas par šiem jautājumiem, bet sarunas ir ļoti sarežģīts ilgtermiņā, un tāpēc mums vajadzēs ilgi vēl gaidīt konkrētus rezultātus. Es vēlos katrā ziņā iedrošināt Eiropas komisiju turpināt sarunas, un tomēr nedrīkst aizmirst, ka mums ir saimēķi. Tālāk par um, tirgus atklāšanu, ja pieejamības nodrošināšanu. Mums tiešām jāpanāk, ka partneri arī atver savu tirgu. Tie partneri, kur šobrīd to nav gatavi darīt, un savukārt paši iegūst no pieejas Eiropas tirgiem, mums attiecīgi vajadzētu tad uh, iedarbināt savstarpējās atbilstības principu Un šādos gadījumos, ja nav iespējams nodrošināt pieejamību tirgiem, mums ir jāsāk izmantot ierobežojumu. Ja mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kā mūsu uzņēmējiem sacenšas Eiropas tirgos ar trešo valstu uzņēmumiem, savukārt šie paši uzņēmumi nesacenšas ar mūsu uzņēmumiem savos tirgos. Un tieši tāpēc Eiropas uzņēmumiem šādos gadījumos ir pareizi norādījuši, ka, um, ja nav šāda aizsardzība nodrošināta, tad viņi var izmantot dumping pret cenas. Nu, es te neaicinu iedarbināt protekcionismu, bet tomēr šīm lietai jāpievērš uzmanība. Un mums vajadzētu par to domāt. Es būšu pateicīgi par jūsu komentāriem un vēlos arī atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. janvārs pulksten 12 dienā. Paldies jau iepriekš par jūsu komentāriem. Paldies! Tālāk vārds ēnu referentei. Un pirmais būs Kutaškungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, es vēlos apsveikt referenti par padarīto. Es vēl gribu iezīmēt papildus principu, kas jāņem vērā, kas ir arī jāatspoguļo ziņojumā. Pirmkārt, es uzskatu, ka šie izlases publiskie iepirkumi vēl ir jāpapildina ar um, kopējo iepirkumu principu, ar iespēju izmantot publisko iepirkumu, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Nu, šodien mums bija ilgas un plašs debats Es domāju, ka līdz ar to ir. ka tas ir jāskat kopā arī pamatiesībām un sociālām tiesībām, kas atspogļot arī starptautiskajos līgumos, eh, normās, piemēram, vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Tāpat es arī uzskatu, ka, ja reiz nu ir vajadzība stiprināt konkrētus mehānismus, tad tas ir viens, kas vērsts pret korupciju. Lai kāpinātu apziņu dalībvalstīs, ka tiešām jānodrošina atklātība un godprātīga valsts līdzekļu tēriņa. Vai vēl kāds cits, kas vēlas izteikties? Nē, referenti. Nē, nu labi, tad vārds būs komisijai. Un uzstāsies Eriks Notebums, kas pārstāv iekšē tirkus ģenerāla direktora, ģenerāla, piedodiet, ģenerāla direktorātu. Paldies priekšsēdētāji lielos mērā, lielos vilcienos atbalstām jūsu pausto viedokli. Kā jau jūs arī norādīja, jūsu kolēģi norādīja, ka starptautiskie nolīgums par publiskiem iepirkumiem ir sarežģīti jautājumi īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienība parasti ir bijusi atvērts tirgus, kas ļausi piedalīties arī um, mūsu lielākajiem partneriem piedalīties mūsu tirgu. Bet galvenie trūkumi ir tādi, ka lielākā daļa no visiem partneriem, kurus mēs iesaistām un risinām sarunas par publisko iepirkumu procedūrām, nevienmēr attiecina to pašu atvērtības principu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Tieši tāpēc šajās sarunās Eiropas komisija ir ierosinājusi vairākus priekšlikumus, lai nodrošinātu šo pieju, un skaidri uzstārusi, ka tiks iedarbināts un izmantots reciprocitātes jeb savstarpējās atbilstības princips. 2009. gadā mēs esam jau skaidri nospraudojuši konkrētus mērķus un ierobežojumus, kā piemēram attiecībā uz ASV, kā tas viņam varētu būt nākotnē attiecībā uz publiskojumu iepirkumu konkursiem Eiropas Savienībā. Tas tikai mērķi to, lai ASV attiecīgi rīkotos un ļaut arī um, atceltu to sistēmu, kur viņi dod lielāko priekšroku saviem uzņēmumiem, īpaši maziem vidiem uzņēmumiem, bet izslēdz no šādiem konkursiem iespējām ārvalstu uzņēmumus. Komisija labi apzinās, kā aktuālajā krīzes situācijā visā pasaulē ir centieni īstenot protekcionismu pasākums, lai savu naudu tērētu vietējiem uzņēmumiem. Bet Eiropas komisija norādīja, ka mēs šādu pieeju neatbalstām un uzskatām, ka cik vien iespējams ir jāturās pie Eiropas Savienības vispārējās atvērtības principu. Tomēr, ja sarunās mēs arī piedzīvosim pilnīgi pretēju nostāju no mūsu partneriem, tad mums arī nāksies ieviest šādus ierobežojus pasākumus, lai ierobežotu nevēlamo praksi. Bet vēlreiz gribu atkārtot, ka mums tiešām šķiet, ka referents kundzes paustās nostāja mums ir ļoti pieņemama. Mēs tā atbalstām. Paldies! Nu ko, neviens cits vārdu nelūdz. Došu vēlreiz vārdu referentē, Hanslī kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par jūsu pazīviem komentāriem par mūsu atzinumu projektu. Um, manuprāt, tas, ko teica ēnu referents, ir tiešām jāiekļauj arī viņa paša grozījumos. Un es domāju, ka līdz ar to mums tad varētu sekot pēc tam otrā viedokļa apmaiņa jau nedaudz izplā, izvērstāka nākošā sēdē. Paldies! Tā kā nav mikrofons ieslēgts, nevaram tūkot. Labi, tad um, 23. februārī atgriezīsimies pie jautājuma. Tālāk 15. darbkārtības jautājums. Tomēr uzreiz gribu teikt, ka koordinatoru sanāksmes protokols tagad jau ir pieejams, tie ir arī izdalīti un saskaņā procedūru tie tiks uzskatīti par pieņemtiem, ja netiks iesniegt kādi iebildumi līdz sēdz beigām. 15. darbkārtības jautājums. Geogrāfisko programmu un tematisko programmu stratēģijas dokumentu termiņu vidusmoma, vidusposma pārskats, ar kur izveido finanšu instrumentus sadarbībai attīstības jomām. Ir tagad laiks viedokļu apmaiņai. Attiecība ir Dēvi, tad attīstības komiteja ir svarīga. Dēvids Mārtiņš ir atzinams sagatavotājs, kas pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Savukārt Dēvi komiteja izdomāja sagatavot savu pašu iniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu, un mūsu komiteja piekrita sagatavot atzinību. Eiropas Savienība sniedz atbalstu attīstības valstīm, izmantojot attīstības sadarbības instrumentu, kurus mēs finansējam izmantojot geogrāfiskās vai tematiskās programmas. Un šie strateģiskie dokumenti ir strateģiski instrumenti, kas kalpo Eiropas Savienības līdzības noteikšanai. Tas kalpo arī kā politiskās vadlīnijas sadarbības politikai. Katrā ziņā viņi palīdz mums um, pārvaldīt un pārskatīt Eiropas Savienības sniegtās atbalsta programmas. Un tad došu vārdu uzreiz atzinumu sagatavotām referentam. Godīgi sakot, priekšsādātāji, no tirzniecības viedokļa te diezgan maz ko teikt. Īstenībā tīri vai jābrīnās, ko mēs te vispār varam teikt, bet nu tos atstāt komitejas prestīziņā. Bet, kā jūs sakat, stratēģijas um, dokumenti nodrošina labāku uh, Eiropas Savienības donoru aktivitāšu koordināciju, un tad tas ir jāskatās kā daļa no mūsu sniegtās ārējās palīdzības politikas kopā ar citām programmām. Nu jau no rīta mēs runājam pavisam citā saziņā, eh, sakarā, kur nosverām, kā tirdzniecība var palīdzēt eh, attīstīties valstīm, bet nu, tas ne automātiski nedarbojas kā attīstības instruments. Uh, un savukārt tirdzniecības palīdzības mehānismi, lai palīdzētu attīstības valstīm iegūt maksimālu labumu no tirdzniecības. Lūk, tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt. Tā kā gribam mm, nabadzīgām valstīm nepietiek tikai ar pieeju um, mm, bagāto valstu tirgiem, viņiem vajag arī palīdzību, lai viņas tiešām iekļautos šajā tirgo. Piemēram, Hongkongā 2007. gadā, kad mēs izveidojam šo um, palīdzību tirdzniecībai, mēs norādījām, ka Vienīgais, ko mēs varam pateikt, ir um, šajā attīstības komitejas ziņomā. Mēs varam pieprasīt um, daudz precīzāku informāciju par to, kā šī konkrētā budžeta sadaļa um, palīdzība ticniecībai patiešām tiek īstenota un iztērēta. Bet katrā ziņā mēs gribam atzīt, ka te daudz nav ko teikt šai ziņā, un tas arī ir vienīgais, ko es varu te no savas puses piedāvāt. Tātad jautājums ir, kāpēc mums vispār būtu jādod atzinums? Man tas nav šādi skaidrs šobrīd. Nu, mm, aicināšu tad izteikties komisiju. Kurš lūdzu izteiksies komisijas vārdā? Simeks kungs vai Lugrokungs? Farzia. Uh, Mr. Uh, Mr. Chairman, uh, I am Mr. Rudd from uh, DG Relics L. Es esmu Rudd kungs no DG Relics L3. Es koordinēju uh, tieši šo um, vidēja termiņa, vidēja termiņa darbības uh, mūsu departamentam. Protams, ka ir uh, vairāk tirzniecības uh, elementi ASI dokumentā un uh, stratēģijas dokumentos. Mēs mēģinājām uh, atbildēt uz komentāriem, ko eh, sniedza parlaments pēc iepriekšējā programmēšanas perioda, un it īpaši runājot par to, ka vajadzētu iekļaut arī horizontālos jautājumus, lai mazākos budžeta posteņus padarītu daudz efektīvākus. Un eh, palīdzība pret tirzniecību ir ļoti neliela apjoma summa, un, un mēs mēģinājām iekļaut š eh, šīs te pozīcijas um, aspektus uh, tādā vispārējā globālajā kontekstā. Bet uh, ir kāda lieta, par ko neviens vēl nav runājis, uh, un tas ir instruments industriāli attīstītajām valstīm. Mēs ceram, ka mēs varēsim palielināt mūsu neattīstības sadarbības jomu nākošajā programmēšanas periodā mēs atzīstam, ka eh, tirzniecība varētu būt izaugsmes veicinātājs, un mēs izmantosim, izmantosim palīdzību pret tirzniecību programmu, lai uh, veicinātu to parasto normālo attīstības procesu. Ja jūs vēlties, es varu atgriezties pie Releks uh, eh, pakalpojumu dienesta. Uh, un sagatavot kaut kādu dokumentu par to, kā uh, tirzniecība pret, uh, kā atvainojas palīdzība pret tirzniecību uh, pozīciju ir nostrādājusi un kāda ir bijuši tās rezultāti. Martin Kungs, vai jums ir kādas piezīmes? Nekas vairāk uh, tikai kā tas, ka mēs patiešām ar prieku izlasītu šādu dokumentu par uh, palīdzību pret tirzniecību programmu. Es atvainojos priekšsādātājiem, nav ieslēgts mikrofons, nevar iztūkot. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš uh, šeit varētu būt runa par mūsu mārta tikšanos, varbūt šajā sakarā. Uh, laikam citu lietu vairs nav, visu esam izdarījuši. Mums ir bijusi ļoti gara sanāksme, paldies par jūsu pacietību. Mūsu nākošā sanāksme notiks eh, otrdien, februārī, 23. datumā. Pēc mēs esam arī vienojušies par sanāksmi 8. februārī Strasbūrā. 9. vakarā neatceraties. Tātad neēdiet vakariņas un sagatavojieties eh, smagam darbam.